Es domāju, ka mēs varam atsākt mūsu darbu. Ja deputāti ir ieradušies. Nu, katrā gadījumā viena no kolēģiem ir zāle. Allah. Picard vous demanderait la parole. Je n'ai pas le choix. Bien. Euh, je crois que nous allons pouvoir. Es domāju, ka mēs varam uh, sākt un atsākt mūsu darbu. Līdz ar to 17. darba kārtības punkts. Pirmā viedokļa apmaiņa klāt esot uh, lietpratējiem un partneru pārstāvjiem. Mēs sāksim diskusiju par Emīlijas Turunenes konzes ziņojumu, iniciatīvas ziņojums, jauniešu piekļuvas uzlabošana darba tirgumu, praktikanti, prakses un mācekļa statusa nostiprināšana. Referents kundze, es došu jums vārdu pāris minūtes, jūs varat uh, teikt ievadvārdus mūsu diskusijām un tad došu vārdus uh, lūgtajiem viesiem. Well, Velkommen til den her høring om... Jā, paldies, priekšsēdētājs kundze. Ļoti sirsnīgi sveicu jūs uzklausīšanā par jauniešiem un par jauniešu iespējām, jeb um, drīzāk, teiksim, par tiem trūkumiem, kādi ir notarbinātības jomā. Un arī par izstumtību no sabiedrības. Mēs visi zinām, kāda ir uh, lielie izaicinājumi. Vairāk nekā 5,5 uh, miljonu jaunu cilvēku, kas ir jaunāku par, kas ir jaunāku 25 gadiem, ir bez darba. Tie ir apmēram 21,4%. Un vienlaikus pietrūkst arī prakses mm, vietu daudzās valstīs. Vienlaikus aizvien vairāk šādu uh, prakses darba vietu tiek piedāvāts um, tādas īstas darba vietas vietā. Mums arī vēl nav tādas uh, izglītības kārtīgas uh, norises. Ļoti daudz cil, uh, jaunieši nebeidz uh, skolu, pārtrauc mācības un nonāk darba tirgu. Kādēļ esam noropējušies par to? Tādēļ, ka vēsturiskā pieredze ir jau slikta viena. Uh, paudze jau ir uh, zaudēta, viņiem ir dažādas problēmas, uh, zaudēts arī darba vietas, uh, sociālā palīdzība, uh, un tā tālāk. Tie ir visi tie, um, tās problēmas, kas skar cilvēks, kas nav spējuši um, piemēroties. Un uh, mums jārēģē politiski, katram uh, jāuzņem savu atbildības daļu. Daudz lietas ir noregulējams uh, nacionālā līmenī attiecībā uz nodarbinātību, bet arī mēs varam aktīvi rīkoties. Nu, tik tālu tas, ko es gribēju teikt Mēs esam ielūguši tādus ļoti zinošus uh, viesus, universitāšu pārstāvjus, uh, sociālos partnerus, uh, kā arī jauniešu apvienību pārstāvjus. Un tas ir ļoti nozīmīgi, lai mēs varētu uzklausīt, lai zinātu, kāda ir šī attīstība un kur ir problēmas. Tādēļ mēs varam sākt tagad diskusijas. Paldies! Paldies! Tā tad eh, pirmā šīs mini uzklausīšanas daļa. Tās laikā mēs eh, uzklausīsim mūsu ekspertus. es eh, atvainojos, jūs esat ieradušies, bet jums katram došu piecas minūtes laika. Tā kā mums ir daudz ielūgto viesu, tad es gribu, lai visi varētu izteikties. Džordžo Brunello būs pirmais runātājs. Jūs pārstāvat Padovas universitāti. Tātad jums 5 minūtes vārds, lai jūs varētu uzstāties. Paldies, priekšsādātāji kungs, un lūdzu pārtrauciet, ja es patērēju vairāk par 5 minūtēm. Uh, ir daudz jautājumu, bet es runāšu par dažiem. Tātad, kādas ir struktūrālās problēmas Eiropas jaunatnei darba tirgu? Pirmkārt, daudz jauniešu agri beidz skolu. Daudzās valstīs ir pagaidu darbi, eh, kurus jaunieši uzņemas un eh, līdz ar to neiegūst eh, attiecīgu profesiju Tagad ir viena tendence, kas var kļūt patstāvīga. Var būt zaudētās paudzes efekts. Paskatīsimies uz Japānas pieredzi jau no 90. un pēdējos desmit gados tādas uh, straujas krīzes kā šīs uh, ietekmēs uh, darbu un palielinās pagaidu darbu īpatsvaru. Skatīsimies uz Zviedriju, Somiju un arī uz Japānu. Ko šeit darīt? Paturēt skolniekus skolā ilgāk. To ir viegli pateikt un grūti izdarīt, bet uh, ekonomistiem ir zināms, ka ir daudz vieglāk, daudz labāk iztērēt eh, naudu izglītībā jau no bērnības, jau sākt ar bērnu izglītību, un ja viņiem ir lielāka iespēja iegūt labu izglītību, tad viņi ilgāk paliks skolā. Tā ir ilgtermiņa politika vēl viens eh, priekšlikums, lai jaunieši beigtu mācības vēlāk. Ja pieaug eh, obligātās izglītības prasības, tad pieaug izglītības līmenis. Tātad cilvēki ilgāk eh, paliks skolā, ja viņam būs tāda prasība. Protams, ir alternatīvas eh, šai obligātai prasībai. Piemēram, var dotēt izglītību kā apvienotajā karalistē, kur valdība maksā dotācijas 16 gadīgajiem, lai viņi paliek eh, skolā un turpina mācīties. Un fakti rāda, ka šī politika darbojas. Tagad, ja mēs gribam saglabāt eh, jauniešus skolā, tad mums jāatceras, ka to var vieglāk eh, izdarīt, ja mācību programmas ir dažādākas. Piemēram, ja ir ārodskolas un jaunieši var iegūt kaut kādu profesiju, ja ir dažādota izglītība, tad skolā paliks arī tie, kuriem nepatīk eh, teorētiskie priekšmeti. Uh, koledžas izglītība. Mēs eh, zinām, kā krīzes laikā jaunieši mēģina palikt šādās koledžas tipa iestādēs, jo darba tirgu viņiem ir problēmas, viņiem ir tikai pagaidu darbi, zema samaksa un risks kļūt par zaudušo paudzi, kas neko labāk par pagaidu darbiem nedabūs. Tātad varētu būt eh, grūti varbūt eh, palikt šajā eh, koledžā, jo tas ir jā, jau par to ir jāmaksā. Un tas ir grūti cilvēkiem ar maziem ienākumiem. Būtu viegli man pateikt, ka valdībai ir jāmaksā vairāk, bet jūs zināt, ka valdībai ir ļoti daudz posteņu, par kuriem ir jāizdod nauda. Uh, Tātad, vai mēs varam palielināt uh, izdevumus izglītībai tad, kad valdības jau samazina uh, izdevumus? Provokatīvs jautājums. Kāpēc mēs nesākam atkal domāt par to, ka uh, par mākslas izglītību, lai tie, kas var maksāt, lai maksā vairāk un dotē pārējos tos, kas nevar maksāt? Tālāk eh, politika. Protams, eh, tā būs eh, apmācības politika, varēs palīdzēt tiem, kas ir bez darba, bet fakti rāda, ka tiem, kuriem ir visvairāk vajadzības pēc šīs apmācības, tā ir viss nederīgākā. Ir izņēmumi, eh, piemēram, Britu salās un Amerikā ir šī apmācības politika, kas strādā, bet eh, programmām ir eh, jābeidzas ar iegūtu certifikātu un arī jāturpinās darba laikā. Paldies! Paldies un paldies par to, kas tik disciplinēts. Nākošais runātājs Tomas Zviks, jūs esat. Uh Ludviga universitātes Minhenē pārstāvs arī jums 5 minūtes uzrunāja. Lūdzu. Uh, bija... Es runāšu vairāk par mācekļu sistēmu, jo iepriekšējais runātājs jau pieminēja pārējās uh, palīdzības veidus jauniešiem. Mēs redzam, ka katrā Eiropas valstī uh, ir eh, vairāk eh, jauniešu bezdarbnieku nekā bezdarbnieku vidēji, bet dažās valstīs starpība starp jauniešu bezdarbu un vidējo ir neliela, un dažās citās ir lielāka. Un, ja eh, salīdzina valstis, tad, piemēram, Zviedrijā, Beļģijā, Somijā, Ungārijā un apvienotajā karalistē, galvenokārt ir mazāka valsts piedalīšanās eh, arodu apmācībā. Ja mēs salīdzinām ar citām valstīm, kur ir ļoti mazs procents, piemēram, Vācija, Dānija, Nīderlanda, Austrija un Slovenija, eh, šajās valstīs ir ļoti daudz mācekļu apmācības. Jautājums ir, vai eh, mācekļu sagatavošana varētu samazināt jauniešu bezdarbu. Man ir eh, daži komentāri par šo jautājumu. Pirmais, kad mēs eh, apskatām situāciju Vācijā, tad man ir divi komentāri par statistiku. Pirmais, Vācijā līdz 18 eh, gadiem jaunieši iet skolā, tātad jaunāks par 18 gadiem cilvēks nevar palikt bez darba. Un ja mēs skatāmies uz bezdarba procentu tiem, kas ir e, jaunāk par 22 vai 23 gadiem, šis ir e, tas jauniešu bezdarbnieku vecums. Tālāk ir daudzas iespējas iegūt e, izglītību, tā sauktā pārējais sistēma. Un šī sistēma patur cilvēkus ārpus eh, bezdarbnieku rindām, lai gan varbūt nevienmēr dod viņiem darbu. Un, un arī varbūt nedod iespēju turpināt studijas. Šādā krīzes laikā un arī iepriekšējā krīzē pārējais sistēmā ir daudz vairāk eh, cilvēku nekā parasti, un viņi paliek eh, skolā pret savu gribu, nu, tas ir diezgan tāds neefektīvs veids, kā eh, cīnīties ar bezdarbu. Ja mēs gribētu subsidēt darba devējus, lai viņiem būtu interesi par mācekļiem, pirmais eh, izskatās, ka ir grūti vairot interesi par mācekļu programmām, jo gadu laikā mācekļu skaits visā darba e, tirgu ir diezgan nemainīgs. Dažreiz e, šis procents samazinās, bet mēs esam redzējuši, ka mācekļu daļa, e, mācekļu īpatsvars nemainās atkarībā no valdības iniciatīvām. Vācijā bija daži projekti, kas mēģināja palielināt uh, mācekļu skaitu, veicināt jauniešu nodarbinātību, bet uh, šie projekti nebija veiksmīgi. Tāpēc man nav īpašas uh, pārliecības, ka subsīdijas darba devējiem būtu efektīvas un tās varētu veicināt interesi par mācekļu nodarbināšanu. Mēs eh, redzam, ka eh, subsīdijas ir pievilcīgas tiem darba devējiem, kas eh, nodarbina mācekļus kā aizstājējs nekvalificētiem darbspēkam, un arī to mēs negribam, jo sēkas būs tādas, ka vairums eh, mācekļu nepaliks uzņēmumā, kad viņa mācību periods beigsies, un viņi dabū ļoti nekvalificētu darbu, vismaz eh, tur, kur nav certifikācijas vai kvalitātes kontrolas sistēmas. Tāpēc eh, varētu būt, ka šie jaunieši pāris gadus nostrādās par mācekļiem, bet pēc tam zaudēs darbu un viņiem nebūs certifikāta. Uh, ko eh, uzrādīt, eh, un tad viņiem arī būs mazāk iespēja darba tirgu. Tātad viņi ilgtermiņā negūs panākums un eh, nav skaidrs, vai mums būs pozitīvu efektu no šādām dotācijām. Bez tam ir novērots, ka darba devēji, kas pieņem kandidātus, lai saņemtu eh, dotācijas, tātad, ja viņi, viņi eh, negrib pieņemt eh, parastos mācekļus. Tāpēc mēs redzam, ka dotācijas rada risku, ka uzņēmējs pieradīs pie dotācijām un uh, Līdz ar to viņam strādājošie mācekļi nebūs uh, tik vērtīgi kā darbinieki. Arī šis ir arguments pret uh, dotācijām darba devējiem, lai viņi uzņemtu mācekļus. Tātad, kādi ir mani ieteikumi? Es domāju, ka pasākumi, lai veicinātu darba pieprasījumi ir arī visveiksmīgākie jaunatnē. Tātad es neieteiktu dotācijas īpašām grupām, kā jauniešiem vai uh, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, bet ja mēs gribam veicināt uh, darba pieprasījumu, tad uh, jaunieši iegūs visvairāk no nu, šī pieprasījuma pieaugumu. Es baidos, ka jums ir jābeidz. Jā es maksājot dotācijas, tās ir jāmaksā jauniešu izglītībai un ir jāsamazina starpība starp situāciju pilsētās un laukos. Un visefektīvākais, kā palīdzēt jauniešiem ar īpašām vajadzībām, ir mentoriem palīdzības sistēma skolā, bet nevis tad, kad viņiem jau nav izdevies dabūt darbu. Paldies! Paldies! Trešais eksperts um, Engelkungs no Māstrihtas uh, darba uh, izpētes centra. Paldies! Paldies, es izteikšos īsi un konkrēti, jo no iepriekšējiem runātājiem jau daudz ko dzirdējām. Gribētu te uzsvērt divas svarīgas lietas. Pirmkārt, tiem, kas pamet skolu, un otrkārt to, ka Manuprāt, šeit ir jārunā arī prof profesionālo izglītību. Ko mēs redzam? Mēs redzam, ka mācekļu tādas kā prakses tur ir aizvien mazāk pieejami. Cilvēks tur piedalās. Vairākumā valstu profesionāla apmācība uzņēmumos jau zināmā mērā ir subsidēta, piemēram, ar nodokļiem. Es uzskatu, ka mums jebkādās subsīdijās, kas tiek dotas firmām, ir jāievieš tāds preciklisks elements, bet subsīdijai ir jābūt lielākam sliktos apstākļos, un ja ir labāka ekonomiskā situācijā, tad tās ir jāsamazina šīs subsīdijas. Un mums ir jābūt pieejamām prakses vietām. Šobrīd mēs esam krīzes situācijā, un tāpēc nav īstais laiks runāt par to, kā palielināt subsīdijas un kas, kam tās vajadzētu saņemt. Vajadzētu būt noteikumam, kas nosaka, ka ja notiek tas un tas ekonomikā vai kādā reģionā, tad uh, jāmaksā tāds un tāds paaugstināts subsīdijas. Otrā lieta, ko gribētu teikt, samazināt to skaitu, kas pamet skolu. Tie, kas pamet skolu, rada milzīgas problēmas ne tikai sev, uh, jo viņiem ir grūtības iekļauties darba tirgu, arī turpmāk šāds grūtības viņiem būs, bet viņi rada problēmas arī vispār sabiedrības līmenī, jo viņi izmaksā lielu naudu. Tātad mums ir jārod pasākumi, lai paturētu bērnus skolā, līdz viņi ir sasnieguši labu izglītības līmeni, lai viņi varētu sākt savu profesionālo dzīvi. Un šeit ir divi. Uh, kritēriji. Pirmkārt, skolai ir jābūt uh, kaut kam vairāk nekā tikai vietai, kur tiek nodot zināšanas. Un tie ir jaunieši, kas iet, ir skolās, kam ir virkne sarežģīta problēma, un skolām viņiem ir jāpalīdz. Tātad mums ir jāpiesaist arī sociālie darbinieki skolām. Tātad nevis citās vietās, bet tieši skolās šiem cilvēkiem ir jābūt, lai palīdzētu jauniešiem ar viņu problēmām. Otrā problēma ir tā, ka uh, mūsu jauniešiem jau ļoti agrā vecumā ir jāpieņem lēmumi par to, kāda veida praksa vai kāda veida izglītību un uh, profesionālo attīstību at, izvēlēties. Un uh, bieži vien bērni pamet skolu tieši tāpēc, ka viņi ir pieņēmuši nepareizo lēmumu par savu profesionālo izvēli. Tātad mums ir vajadzīga palīdzība mū, no mūsu skolu sistēmu puses mūsu jauniešiem. Un visbeidzot, kādā līmenī, reģionālā, nacionālā vai Eiropas līmenī, ir vajadzīgi pasākumi. Problēma uh, ir tā, ka mums nepastāv patiesa darbspēka mobilitāte Eiropas Savienībā un arī jauniešu vidū. Tātad mums ir vajadzīgs vietējs un reģionāls iniciatīvas, kurās skolas un uzņēmumi strādā kopā, lai nodrošinātu uh, tāda veida apmācību un speciālistus, kādi ir vajadzīgi uzņēmiem nacionālā un reģionālā līmenī. Nacionālā un Eiropas līmenī mums tas, protams, ir jāatbalsta ar pasākumiem, kas eh, cenšas eh, veicināt darba eh, spēka mobilitāti, tad mums ir jācenšas nojaukt redzamās un neredzamās barjeras starp reģioniem un valstīm. Paldies! Un pirms pievēršamies mūsu uzklausīšanas otrai daļai, tad došu vārdu uh, deputātiem, lai viņi varētu uzdot jau jautājumus mūsu ekspertiem un lai, teiksim, nu nezaudētu argumentus. Um, divi uh, skaidrojumi Bauers kundzei par šīm maskām. Mēs, protams, neesam karnevāla uh, laikā, bet tā ir maska, kas ir, nu, tāds Tā kā veids paust savu viedokli, tie ir jaunieši, kas to dara, kas ir tādā ļoti sarežģītā situācijā. Eh, tā kā, teiksim, eh, jauns eh, stažieris, jo, ja jūs jūtaties, tad jūs esat tāds tā kā anonīms un jūs tiesības nav um, atzītas un plenārsēdē nevar, teiksim, ne simbolus, ne karogus izrādīt, bet šeit mēs varam uh, atstāt uh, simbolu zālē, un es arī atstāšu pie man uh, mikrofonu šo masku, teiksim, kā tādu simpātijas izpausmu uh, jauniešiem. Tā tad nolasīšu tagad uzvārdus tie, kas ir pieteikušies uh, runāt un uzdot jautājumus mūsu ekspertiem. Brug, Madame Morin, Monsieur le Maire, Monsieur Thomas Mann et Monsieur Sarkas. Les autres euh, collègues auront un arī citi kolēģi varēs pieteikties diskusijām turpinoties. Un kā parasti, mm, nepatīkams pienākums, katram tikai divas minūtes laika, jo ir daudz ielūgto viesu un mums ir jāstrādā tādā ļoti ātrā ritmā. Kazankungs pirmais runātājs. Grazie, prezident. Sfortunatamente se kolēnet lāmana oftitī horā. Paldies, priekšsādātāji. Diemžēl man būs jādodas drīz prom, jo uh, Manā komitejā ir balsojums ekonomikas un monetāro lietu komitejā man jābūt klāt. Un vispirms gribētu pateikties uh, referentam par ļoti labo ziņojumu. Tas ir uh, ar daudz jauninājumiem. Es piekrītu referendes priekšlikumiem, es esmu rēnu referents, un tomēr es gribētu piedāvāt dažas izmaiņas tam, ko viņa piedāvāja. Eiropas sociālais fonds, uh, viņi iesaka, ka tur vajadzētu palielināt līdzekļu apjomu. Tomēr es uzskatu, ka mums ir jāizmanto šis fonds efektīvākā veidā. Un tāpēc es gribētu iesniegt grozījumu par tiem jauniešiem, kas pamat skolu. Viņiem vajadzētu uh, dot profesionālu palīdzību, lai viņiem varētu palīdzēt atrast darbu. Vajadzētu nodrošināt konsultācijas tātad jauniešiem, kas pāragri pamet skolu. Pāntā, kur ir runa par šiem jauniešiem, manuprāt, vajadzētu uh, pieminēt 2020. gada stratēģiju un nevis Lisabonas stratēģiju. Es domāju, ka šobrīd mums vajadzētu lielāku vērību piešķirt 2020. gada stratēģiju, jo Lisabonas stratēģija nav sasniegusi savus mērķus. Mums vajadzētu runāt arī par finansiālo neatkarību attiecībā uz jauniešiem un nepadarīt viņus atkarīgus no valsts palīdzības. Tāpēc mums to vajadzētu sasaistīt ar mūža izglītību. Tas, manuprāt, ir ļoti būtiski, mums būtu jāturpina pie tā strādāt. Ļoti būtiski ideja bija Eiropas jauniešu garantijas. Es to pilnībā atbalstu. Un es domāju, ka komisijai droši vien būtu pārāk sarežģīti veikt iepriekšēju izvērtējumu. Un es domāju, ka divi gadi būtu pietiekami, lai izvērtētu. Tie bija tie jautājumi, kas mani satrauc visvairāk, ziņojums ir ļoti labs un nekādus vairāk Uh, grozījums neiesniegšu. Pateicos arī uh, ekspertiem, kas ir iedušies, jo viņi ir ļoti labi uh, devuši mums ieskatu. Es lūdzu nākošiem mm, runātājiem, mums būs vēl iespējas runāt par uh, šo uh, uh, Turunenes kundzes ziņojumu, runāt vēl un par grozījumiem diskutēt. Varbūt, ka jūs varētu uzdot jautājumus mūsu referentiem. Tagad Boskurts kundze. Με συγχωρείτε, κυρία Πρόεδρε, που καθυστέρησα. Ραφτή kundze. Jā, paldies, priekšstādājs kundze. Es nedaudz nokavējos, jo uh, maska vēl bija uz mikrofona. Es atvainojos par šo. Es gribētu pateikties par šo ļoti um, labi sastādīto ziņojumu. Domāju, ka viņai ir taisnība sastādot šādu ziņojumu, un viņai arī uh, ļoti piemērots ir šis darbs. Viņa ir jaunākā deputāta Eiropas parlamentā un viņa pārstāv Dāniju. Dānijā darba tirgu ir ļoti daudz, kas sasniegts uh, uh tieši jauniešu labā, respektīvi viņi var ļoti daudz jauna pateikt mums. Un ļoti daudz, kas jau ir arī šajā ziņojumā iestrādāts. Tagad par ziņojumu pašu es gribu teikt, ka mm, mēs nākotnē varēsim par to vēl diskutēt. Es domāju, ka šeit ja eh, mēs esam formulējuši tādu ļoti ambiciozi mērķi, ir eh, tiek paustas dažādas vēlmes, bet šis vēlmes arī jāīsteno. Un tādēļ līdz 31. martam, nu līdz eh, šim brīdim mēs varam iesniegt mūsu grozījumus, līdz šī iespēja mums ir. Mums vajadzētu parūpēties par to, lai a, mēs varētu daudz ko ietvert. Tā, piemēram, 18. punkts un garantijas. Es domāju, ka šeit mums vajadzētu visiem kopā padomē, padomāt, kā mēs varam atbalstīt jauniešus. Es negribu daudz ko teikt par saturu, bet nu, bija ļoti interesanti uzklausīt ekspertus, un es domāju, ka Runa visu laiku ir par izglītību. Tas ir tāpat tā kā, teiksim, veselības aizsardzībā profilaks ir daudz labāk nekā ārstēšana. Kas nozīmē, ka mums vajadzētu atbalstīt skolas gaitas pašā sākumā, pamatskolu, un tad pēc tam mums nebūs tik daudz problēmu. Un tagad par profesionālo apmācību es eh, vērsīšos eh, pie ekspertiem. Un ja tas eh, nav tieši vērsts uz dažādiem sektoriem, kas ir sabiedrībā pieprasīti, kā arī prakses iespējas. Jā, tūlīt pat pabeigšu man uzstāšanos. Šeit praksa ir, nu, burtiski tā kā aspirīns darba tirguma un arī līdzeklus pret bezdarbu. Un tādēļ es domāju, ka ir jābūt uh, šādai apusējai saiknē. Paldies! Nākošā runātāja Steinbruks kundze. Jā, es gribētu turpināt tur, kur Rapt kundze uh, apstājās par prakses vietu un a, uh, jautāšu ekspertiem viņu novērtējumu bet tā kā kādu atsevišķu tēmu mēs nevaram atstāt bez um, ievērības, proti praktikantu uh, nozīme Eiropā. Un lūdzu arī visus parlamentā ļoti nopietni izturēties pret šo jautājumu, jo, ja es paskatos uh, tīmekļa vietnā parlamentā, tad bezmaksas prakses uh, vietas četru mēnešu ilgumā tiek piedāvāts, un ja mēs jauniem uh, cilvēkiem un viņu dzīves profesionālo gaitu sākumu tā mēs veidojam, tad mums kā deputātiem vajadzētu rādīt eh, piemēru, vajadzētu piedāvāt eh, tādu godīgi apmaksātu praksi, jo praksei jādod ieskats amatā, nevis jābūt eh, tādu, nu, no, nu, no beztermiņu darba vietu aizvietotājiem vai jā, izspiedējiem. Līdz ar to mums vajadzētu radīt tādas labas un godīgas ietvars. Uh, Tādēļ mans aicinājums arī parlamenta administrācijai piedāvāt praksi, kuru katrs var atļauties, kur nav vajadzīgs pašfinansējums. Panies. Morāns kundze, pēc tam Elmerkungs. Paldies, priekšstādājs kundze. Uzklausīju trīs ekspertus, un es domāju, ka pirmais jautājums ir jāuzdod kopā kādu, teiksim, saturu jūs dodat skolai? Vai skola ir domāta, lai jauniešus paturētu skolā, paturētu pret viņu gribu un noturēt līdz, teiksim, izglītības iespējām, kas dot viņiem iespēju profesionāli attīstīties, vai arī apmācību jauniešus un uh, viņus vadīt uz diplomu līmeni, kas ļautu viņiem uh, Eiropas darba tirgo iesaistīties? Šodien no rīt mēs runājām eh, par šo dzīves un eh, darba telpa un nenonāksim eh, pie šī mērķa, ja skola nepildīs tai uzticētos mērķus, ja skola nevarēs jauniešu turēs. Jā, skola ir domāta, lai izglītot jauniešu līdz šim līmenim. Un otrkārt, par tiem, kas bez kvalifikācijas pēc, ja pārtrauc mācības, tā ir ļoti, ļoti liela problēma ir tik ļoti daudz, eh, kas eh, beidz skolu bez kādas kvalifikācijas, bez diploma. Un mēs jau dzirdējām, ka sociālajiem darbiniekiem vajadzētu skolās strādāt, lai strādātu ar tiem, kas pārtrauta mācības, jo tam ir nepieciešama tāda individualizācija. Tagad vērtējot eh, šo apmācības iespēju un ārējo tīklu ap skolu, kas dot iespēju uh, iesaistīt jauniešus, tad tas ir vajadzīgs jauniešiem. Tātad apmācība un arī uh, tas tīklas apkārt. Un treškārt, tie, kas pārtrauc mācības, ar tiem īpaši jārunā. Un, protams, ka m, mm, vēlos pievērsties šim trešajam punktam. Tās ir uh, prakses vietas, mācekļu vietas, praktikantu vietas. Tās ir dažādas iespējas no apmācības fāzes pievērsties darbam. Vēlos vērst katru uzmanību uz uh, tām problēmām, kādas jauniešiem ir uh, dažkārt un uh, mācekļiem ir rasta šīs uh, prakses vietas. Kādēļ tas ir tik sarežģīti? Bet tas ir ļoti sarežģīti, mēs to visu zinām. Jo uh, agrāk vai vēlāk, kā visi esam to saskārušies Un tas ir sasniedz arī ar to, ka stāža, prak, respektīvi, um, praksa, apmācības vieta, tās ir jārada uh, uzņēmumos, un uzņēmumos ir nepieciešama tāda tā kā tutori, um, palīgi, kas uh, šādu starpnieku uh, lomu spēlētu. Un es gribētu, lai šis jautājums uh, tiktu tam pievērsts. Nākošais Helmerkungs. Eight, Diskusijas, ko mēs dzirdējām līdz šim, bija lielāko daļu par mācībām un izglītību, un, protams, tās ir ļoti svarīgas, bet risinājuma pamatā ir uh, tāda piespiedu pasākuma, lai būtu vēlāks skolas beigšanas vecums, uh, lai cilvēkus uh, piedabūtu palikt skolā, un tas viss prasa ar vien lielākas valdības uh, uzdevums, tātad nu, tā cīnīski, kā paturēt jauniešus skolā, lai viņi nebūtu bezdarbnieku sarakstā. Bet mums būtu jāskatās uz pieprasījumu darba tirgu. Mēs domājam, ka uh, cilvēks, uh, kurš ir apmācīts, dabūs darbu, bet ja nav darba, tad viņš to nedarīs. Uh, Ir e, daudz cilvēku, kas strādā vai nu nekvalificētu darbu, vai ir bezdarba, lai gan viņiem ir e, laba izglītība. Mums vajadzētu vairāk skatīties pieprasījumu darba tirgū, jo uzņēmumi ieguldīs naudu e, darbiniekos tikai tad, ja viņi redzēs, ka viņiem ir atdeve. Tāpēc es gribētu jautāt, vai jums būtu jādomā vairāk par piespiedu pasākumiem un valdības dotācijām, vai arī jādomā, kā veicināt ekonomiku, jo, ja mēs eh, veicinām ekonomiku, eh, tad nodarbinātības jautājums nokārtosies pats no sevis. Es eh, atvainojos kolēģiem ar to, ka es visu laiku atkārtoju uh, to, ko es saku visu laiku, bet ja mums būtu mazāk regulācijas un mazāk nodokļi, tad būtu vairāk darba un mazāk bezdarbnieku. Paldies, Helmer kungs. Mums nav jums jāpiekrīt, bet uh, saziņas māksla ir tāda, ko var iemācīties. Un uh, to mēs droši vien arī varēsim izdarīt. Tagad Tomas Mans. Paldies, priekšsādātājs kundze. Uh, gribēju pievērsties kādam jautājumam, kas man ir īpaši tuvs, proti jauniešiem, kas pamat skolu. Daudzi garlaikojas skolās, jo viņi, acīm redzot, saņem tādu izglītību, ar ko viņi neko daudz nevar iesākt. Un tie, kuriem ir praktiskas uh, prasmes, kuriem ir uh, talants, un viņi redz, ka tas netiek pieņemts, tad uh, Mēs redzam, ka viņi nekādu progresu nevar panākt. Man ir prieks, ka mums ir labs piemērs, kā mēs varam Eiropā palīdzēt ar ESF starpniecību. Piemēram, uzņēmumam ir iespēja piemēram, Vācijā tiem, kuriem nav uh, vidusskolas izglītības, viņiem ir iespēja saņemt um, izdevību uh, mazās uh, grupiņās, piemēram, 15 skolnieku grupiņā saņemt uh, tādu kā izglītību. Un uh, kas tur notiek? Tie, kuri bieži vien ir tie, uh, kuri vienīgie no rīta ceļas, jo pārējie ģimene nestrādā un nekur nedodas. Viņiem ir kādas dažas mēnešas uh, pieredze uzņēmumā, tad ir pieredze skolā, un tad pēkšņi viņi sajūt, ka viņš ir vajadzīgs, ka viņam ir uh, kaut kādu kvalifikāciju, prasmes, un viņš jūt, ka viņš var panākt progresu. Tātad tur rodas uh, tāda milzīga pašapziņa jauniešiem, un tas ir ļoti būtiski nākotnes attīstībai. Tas, ko mēs tur investējam pašā sākumā, mēs uh, uh, daudz ietaupām, piemēram, lai necīnītos pret noziedzību un tā tālāk. Tātad tieši tur mums ir jāsāk. Protams, ka tas maksā naudu, un nacionālā līmenī uh, Mēs cīnāmies starp institīcijām uh, izglītībā vai citās jomās, un mums šeit komitē tas ir skaidrs, tas ir viss jāinvestē izglītībā. Ja mēs šīs iespējas izmantosim, mēs jūtīsim, ka Eiropa uh, ir radījusi ļoti labs piemērs šeit, un SF ir ļoti būtisks uh, uh, piemērs. Man tagad jādodas uz. Uh, Eh, citu komiteju, jo ir balsošana, bet eh, ir mani darbinieki klāt, kas pierakstīs mūsu eh, ekspertu atbildes. Paldies! Tagad Serkas kungam vārds, un pēc tam Turinens kundzei došu vēlreiz vārdu, jo viņi varbūt arī gribēs uzdot jautājumus mūsu ekspertiem. Serkas kungs, lūdzu! Jā, paldies, priekšsēdētājs kundze. Es domāju, ka Ir acīm redzams, ka apmācība ir izšķiroši jautājums runājot par jauniešu bezdarbu. Es nāku no valsts, kurā mums eh, ir ļoti liels augsts bezdarba līmenis jauniešu vidū, un pat ja ir apmācība, tad tā nav atbilstoša vajadzībām. mūsu uh, valstī divreiz vairāk jauniešu pamet uh, darbu, uh, skolu nekā citās valstīs. Un uh, tā pašā laikā ir daudz brīvas darba vietas, kuras aizpild bieži vien imigranti, jo jauniešiem nav pareizā izglītība vai pareizās prasmes, viņi nevar strādāt šajās darba vietās. Uh, Tātad eh, problēma ir tāda, ka apmācība nav atbilstoša darba tirgus vajadzībām. Tātad apmācībai ir jābūt mērtiecīgai, bet kas tad sniegs šo informāciju? Eh, un šie ir tie divi kriteriji, kas noteikti izskaidro, kāpēc ir tik daudz jauniešu manā valstī, kas pamet skolu un pēc tam neatrod darbu. Šodien mūsu eksperti teica, ka mēs runājam par uh, viegli iegainojumu grupu, tad, kad pieaug bezdarbs, tad jaunieši ir pirmie, kas no tā cieš. Un varbūt mums vajadzētu ņemt vērā to, ka jo sliktāka ir uh, rūpniecības un ekonomikas situācija, jo uh, pasliktinās darbņēmēja tiesības un arī cieši jaunieši, jo uh, vairāk eh, darbvietas kļūst nedrošas, un jaunieši ir pirmie upuri šeit. Mēs, protams, varam mēģināt rast kaut kādus pasākumus, lai uh, pielabot šo situāciju, bet vai mēs nevarētu tā vietā drīzāk veidot tādu vīdu, lai šāda situācija vispār neva, nerastos? Mums uh, vajadzētu rast, uh, atrast iemeslus, kāpēc rodas šī nedrošā situācija. Mums vajadzētu uh, tātad pievērsties uh, galvenajiem iemesliem. Gribētu pateikties referentei, uh, par lielisko darbu, bet F apsvērumā vismaz spāniski tur ir teikts kaut kas briesmīgs. Tur tiek teikts, ka Dānijā, apvienotajā karalistā un Francijā cilvēki nav neatkarīgi, un tieši tāpēc, ka viņi saņem stipendijas vai minimālos ieņēmumus. Tā, tā droši vien ir kļūda, droši vien tulkojumā, jo es domāju, ka šis apgalvojums ir tāds pilnīgi nepieņemam. Tātad varbūt varētu izskaidrot, kas ir F apsvērumā. Paldies! Tagad nākošā runātāja Turunens kundze. Pavisam īsi. Man bail, ka tā nav kļūda tulkojumā. Vai jūs negribat uzdot jautājumus mūsu ekspertiem, lūdzu? Jā, es tad Serkas kungam to paskaidrošu vēlāk. Paldies, ka ieradāties un ka jūs mūs informējāt eh, ļoti īsi un precīzi. Man ir viens jautājums. Pirmais jautājums. Uh, tad būs vēl vairāk jautājumu, bet ir ļoti grūti nošķirt eh, prakses un mācekļa prakses, jo tās ir eh, dažādas grupas un tur ir eh, atšķirīgs saturs un dažādas problēmas. Pietrūkst mācekļu vietas un ir pārāk daudz prakses. Uh, kur netiek iegūts reāls prasmes. Otrakārt, jūs runājat par izglītību kā uh, svarīgu posmu ceļā uz darba tirgu, a, kā šķērsli arī, bet kas, uh, jūsuprāt, ir vēl šķēršļi? Piemēram, ja jums ir laba izglītība, ja jūs piekristu Helmerkungam, tad uh, tiešām ir šie uh, ļoti labi izglītotie cilvēki, kas strādā neklausēt darbu. Tātad, uh, Kādas vēl ir barjeras pēc tam, kad cilvēkiem ir laba izglītība? Tiek teikts, ka nevajadzētu sniegt subsīdijas eh, darba devējiem, lai viņi pieņemtu mācekļus. Kā tad vajadzētu darīt? Kāds ir jūsu ieteikums, Tvaiga kungs? Vēl tika teikts, ka lokālā un eh, tātad vietējā un reģionālā līmenī mēs, mēs varētu kaut ko darīt, lai uh, veicināt nodarbinātības iespējas jauniešiem un kādas uh, atbalsta iespējas šeit jūs ieteiktu? Paldies, tagad došu vārdu atkal katram no mūsu ekspertiem uz divām minūtēm un vispirms Brunēls kungs lūdzu. Thank you for the... Paldies par jautājumiem. Es eh, mēģināšu atbildēt par izglītību Mēs zinām, ka vidēji izglītība e, palielina e, izredzes darba tirgu. Es nesaku, ka e, cilvēks ir pilnīgi drošs pret bezdarbu, bet viņam ir lielāks iespējas dabūt darbu un dabūt arī tālāku apmācību ne tikai jauniešiem, bet arī pieaugušiem cilvēkiem. Uh, Protams, izglītība neatrisina visu, visas problēmas, bet es gribētu piekrist vienam no iepriekšējiem runātājiem par piedāvājumu. Fakti rāda, ka ja Eiropa ieviestu deregulāciju produktu tirgu un eh, veicinātu konkurenci, tas eh, palielinātu gan darba vietas, gan arī apmācību. Es esmu skeptiks pret eh, dotācijām, jo eh, nav pierādījumu, ka tās dod eh, kādus rezultātus. Paldies. Merci, uh... Paldies. Nākošais runātājs Cviga kungs. Um, Bija jautājumi par dotācijām acīm redzami eh, piespiedu pasākumu darba devējiem, lai viņi ņemtu mācekļus, eh, nav laba doma. Labāk būtu vispirms, lai jaunieši iegūst izglītību, un tad viņiem būs labākas eh, iespējas arī dabūt šo mācekļu vietu, kas viņiem ir atbilstoša, jo ar piespiedu pasākumiem mēs tālu netiksim. Arī vairumam jauniešu ir ļoti maz e, informācijas. Vai nu no puiši strādā, piemēram, par automehāniķiem, meitenes par frizieriem, bet viņi neapzinās visas iespējas, kas viņiem ir e, tāpēc arī e, informācija ir svarīga, lai jaunieši redzētu visas savas iespējas un lai viņi varētu uh, sazināties ar uh, vislabākajiem, piemērotākiem darba devējiem. Un eh, skolas reizēm uh, uztur kontakts ar darba devējiem, un tas ir daudz labāk nekā dotācijas vai piespiedu pasākumi, lai uzņemtu mācekļus. Doktor, Krist... Paldies! Tagad nākošais uh, Kristofs Minks. Divi komentāri par jautājumiem. Pirmais, runājot par reģionālām un vietējām iniciatīvām, ko tur var darīt Eiropas Savienība. Mums ir jāņem vērā, ka lai gan ir jāsāk ar vietējiem un reģionāliem līmeņiem, jo tur skolas var sadarboties ar uzņēmējiem. Uh, Protams, mums ir ekonomikas eh, sektori, kur uzņēmumi ir koncentrēti vai nu reģionu vai vietējos līmeņos, un dažādos reģionos var būt dažāda situācija dažādās nozarēs. Tātad valsts un Eiropas līmenī ir vajadzīgs atbalsts eh, tiem reģioniem, kas ir sliktākā situācijā, jo arī šiem reģioniem ir vajadzīga eh, izglītība. Viens eh, jautājums, eh, ko es gribēju pateikt par šīm necikliskajām dotācijām mācekļiem, mums ir jābūt ļoti stingriem nosakot, ko mēs dotējam. Vienīgie uzņēmumi, kuriem ir jāsaņem lielākas dotācijas krīzes laikā, tie ir uh, to nozaru uzņēmumi, kam ir labas perspektīvas nākotnē. Citādi var gadīties tā, ka mēs dotējam mācekļus sektoros, kam nav labu izredzu, un tad mēs mācam cilvēkiem darbu, kas pēc desmit gadiem tāpat vairs nebūs pieprasīts. Otrais ir jāatšķir prakses eh, no mācekļu vietām. Mācekļu vietām ir jābūt ilgstošām ar teorētisko praktisko daļu skaidriem diplomiem, kas ir eh, svarīgi, lai jaunieši varētu atrast savu vietu darba tirgu. Praksa ir tiem, kas jau turpina izglītību, lai sasniegtu labu izglītības līmeni un dod viņiem kaut kādu darbu pieredzi, bet praktikants nekad neaizstāja mācekli. Paldies, tagad pievērsīsimies šīs lasīšanas otrai daļai. Sociālajie partneri, sākumā dod vārtu Žulienai Bīras kundzei. Viņa pārstāv organizāciju ETDUK. 5 minūtes, lūdzu jums. Labdien, priekšstādājs kundze, visiem labdien, un pirms uh, stāstīšu par uh, mūsu viedokli. Es vēlos ļoti atzinīgi vērtēt šo uh, ziņojumu, tas uzdod ļoti tāds būtisks jautājums gan jauniešiem, gan arī Eiropas Savienības līmenī risin šo jautājumu. Tas atbilst arī jauniešu galvenajām uh, raizēm. Eirobarometra 2002. gada uh, pētījums uh, parāda, ka nodarbinātība un cīņa pret uh, bezdarbu jauniešu vidū uh, ir pat pirms demokrātijas, pirms cilvēktiesībām vērtēts kā mm, lielākais problēma lokus. Kāda ir uh, situācija ar jauniešiem šodien? Viņi vēlas um, mācīties, viņi vēlas uh, dzīves apstākļus labus, viņi vēlas darbu. Jaunieši, kas ir tādās ļoti uh, sarežģītās situācijās, um, tas ir saistīts ar to, ka darba vietas nav stabilas. Mēs visi zinām šo finanšu un ekonomiskās krīzes apstākļus. Bezdarba līmenis pieaug, un tas uh, atspoguļojas arī ziņojumā. Un tie jaunieši Eiropā, kuriem ir paveicies saņemt darbu vietu, tas bieži vien um, nav droši un nav uh, īsti labs. Divas trešdaļas uh, strādā mm, nepilnu darbu laiku, sezonas darbu un dažkārt arī nedeklarēti strādā. Tas ir saistīts ar sarežģītiem darba apstākļiem, zemām algām un izglītības trūkumu, kā arī sociālās aizsardzības uh, trūkumu un um, nav arī karjeras izaugsmas iespējas. Tas nozīmē, ka šādam beztermiņa uh, darba līgumam vajadzētu būt uh, normai, bet tas tagad um, ir pārvērties par privilēģiju. Tas atspogļojas ikdienas dzīvē, un viņi saka, jā, neatkarība no, teiksim, valsts, bet arī no vecākiem, un arī neatkarīgi no um, vec, uh, vecākiem. Uh, Tas ir saistīts ar to, ka mm, jaunieši vēlāk um, kļūst pastāvīgi un viņiem ir sarežģīti atrast dzīvokli un viņi vēlāk arī dibina ģimenes. Kāds ir mūsu mm, vērtējums? Tad, kad runā par jauniešu apmācībām, pirmais jautājums ir uh, drošība, darba kvalitāte, apmācības kvalitāte. Darba uh, tirgus politika ir aktīva, mums ir jāsadarbojas ar sociālajiem partneriem jānovērš visi sociālās izstumtības riski jauniešiem. Šai kontekstā mēs, arotbiedrība apvienība, runā par elastu drošumu un jāmēģina rast risinājumu šai situācijā. Bet mums liekas, ka tas tāds ļoti riskants uh, ceļš un dažkārt arī nepiemērēts. Tas, kas, uh, par ko runāju pirms tam, Cauts arī uz stabilitātes jautājumiem un arī uz elastīgumu jautājumiem. Tas tiek prasīts no vienas puses tikai no jauniešiem, bet mēs domājam, ka o, akcentam jābūt uz drošumu pirms uh, par citu runājumu, un tas uh, atspoguļojas darba uh, apstākļos arī. Tagad par sociālajiem pasākumiem, lai uzlabotu jauniešu uh, situāciju, lai dialogs būtu pastāvīgs, lai. Uh, notikt sadarbība ar arotbiedrībām. Tagad par jauniešu uh, uh, hartu vai paktu Eiropā. Kādi ir uh, ieviešanas pasākumi? Tas ir uzdevums dalību valstīm. Pirmkārt, jānovērš ilgtermiņa bezdarbība, jāveicina apmācība un uh, profesionāla izglītība. Es neatkārtošos par to jau tika runāts. Un vēl. Uh, jādod pieeja visiem augstu kvalitātes izglītībai, arī pilsoņiem neatkar. Tātad uh, diploms ir tomēr tas labākais darba dzīves sākums, um, tas ir labākais līdzeklis pret bezdarbu, bet nu, tas negarantē tādu situāciju. Tagad uh, runājot par jauniešiem, kādas iespējas ir sākt darbu un kādā sektorā. Uh, Viņiem vajadzētu zināt, jau sākot mācīties, jā vai nē, viņiem būs darbs, kādas ir iespējas, bet pirms visa tā tas nav uh, izslēdzošais. Jā, uh, sāk arī ir nākotnes pasākumi. Protams, ka jāstrādā ir, lai uh, jaunieši uh, beigtu skolu, bet par to jau runāja iepriekšēji runātāji neatkārtošos. Tagad par 2010. gadu, par šo jauno rīcības plānu sociālā plāksnē, par jauniešu garantiju partijām, kas piedāvā apmācību, profesionālu apmācību un uh, labas kvalitātes darba vietas. Mēs esam ļoti pateicīgi priecājamies par šo ideju un konferenci, kas būs Madridē aprīļa beigās. Pievērsīsimies šim jautājumam par jauniešiem un par nodarbību. Un tagad pēdējais vārds jaunieši Eiropā. Protams, mēs esam par Eiropas konstrukciju. Paldies! Tagad Business Europe, uh, Matthew Higam kungs. 5 minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms gribētu arī apsveikt par šo lielisko iniciatīvu. Kā mēs jau dzirdējām, šī ir ilgtermiņa struktūrāla problēma, kas bija jau aktuāli pirms krīzes. Krīze tagad to vēl sāsina un uh, pusē no uh, uzņēmumiem Eiropā šī joma uh, ir tāda, viņi to uzskata par tādu, kur ir vajadzīgs reformas, lai veicinātu konkurētspēju Eiropā un arī lai nodrošinātu uh, situāciju, kurā um, mēs izmantojam mūsu jauniešu talantus un lai tie neiet zudībā. Tā kā nav daudz laika, es pievērsīšos diviem galvenajiem jautājumiem un centīšos neatkārtot to, ko citi jau teica Tātad modernizēt eh, izglītību un apmācību un darbtirgs funkcionēšanu uzlabot. Eh, pāris piezīmes pirms pievēršos šiem jautājumiem. Eiropas 2020. Eh, gada piedāvātā stratēģija mēs atbalstām lielu daļu no pieminētajām iniciatīvām, kas tur ir minētas. Tās nav jaunas, bet mēs piekrītam, ka tur ir tāda atjaunotne vajadzīga izglītība, uzņēmējdarbība un jaunieši kustībā. To mēs atbalstām. Bet visā visumā, runājot par atjaunoto stratēģiju Eiropai 2020. gadam, tur mēs varam tikai pilnībā piekrist uh, tam, ka ir steidzīgi jārīkojas, jo īpaši izglītībā, apmācībā un darba tirgus jomā. Kā jau minēts, mēs kā Business Europe Esam nesen publicējuši publikāciju Go for Growth, kur mēs runājam par 2010. līdz 2014. gadu, kur mēs ļoti skaidri norādām, kāds ir prioritāts izaugsme. Un mēs domājam, ka mēs varam uzlabot mūsu izaugsmas potenciālu par 1 līdz 2 procentiem. Tas vien varētu radīt 6,5 miljonus darba vietu Eiropā. Un uh, pēc tam, kad uh, uzlabosies bezdarba rādītāji, mēs uh, atbalstām 2020. gadā stratēģijā pieminēto iekļaujošo darba tirgu principu ir jau noslēgta nolīguma, kas nākamnedēļ tiks prezentēta, un tas parāda, ka sociālajie partneri var rast uh, līdzsvarotus uh, risinājumus un panākt izaugsmi. Visbeidzot, ja mēs ņemam vērā novecošanu, demografisko situāciju, mums e, ir jāpanāk pēc iespējas iekļaujoši darba tirgu. Mēs nevaram pieļaut vairs tādu situāciju, ka kaut kāds uh, iedzīvotāju grupas nav pietiekami pārstāvēts darba tirgu. Un galvenais jautājums, negribu atkārtot to, kas tika teikts par izglītību un apmācību, ir problēma, kas ir saistīta ar uh, tieši šo te pr vajadzīgo prasmju panākšanu, kādas ir vajadzīgas darba tirgū, lai nodrošinātu atbilstošu darba spēku. Runājot par sistēmu modernizāciju un kā labāk sagatavot jauniešus viņu pirmajam darbam, ir vairāk iesaistīt uzņēmums dažādos izglītības posmos uzņēmums ir uh, vislabākā vieta, lai runātu par darbiegus vajadzībām un uh, lai sagatavotu jauniešus. Ir tātad labāk jārēģē uz izmaiņām darba tirgumu, un mēs zinām, ka ir prognozes, ka 80 miljonu darba vietas, kas būs pieejams līdz 2020. gadam, būs tāds, kur būs vajadzīgs augstākas prasmes. Ja mēs tagad raugāmies uz vakancēm, cik daudz tādu pastāv valstīs vienlaikus ar augstu um, bezdarbu, tātad 800 tūkstoši darbvietu ir Vācijā pieejams, šeit ir tiešām redzami trūkumi, ir jāsadarbojas labāk uzņēmumiem un izglītības iestādēm. Un tas eh, jau parādās arī komisijas dokumentā jaunas prakses jaunajām darbaviet, prasmes jaunām darbvietām, bet ja mēs runājam par praksēm un mācekļu vietām, tad uh, daudz valsts pierāda, ka tas var labi darboties, un tur ir labi uh, piemēri. Visbeidzot, uh, uzņēmumiem ir vajadzīgs atbalsts lai rastu finansējumu apmācībai, rastu labus apmācības piedāvātājus un runājot par darba tirgus funkcionēšanu. Daudzos darba tirgos mēs redzam tādu striktumu, kas ļauj diskriminēt dažas grupas. Piemēram, ir valstis, uh, kurās tiek vispirms atlaisti tie darbinieki, kas tika pieņemti pēdējie, un tādējādi mēs nevaram nodrošināt vislabāko prasmju un talantu izmantojumu. Paldies, tagad atkal deputāti jautājumi. Pieci deputāti ir pieteikušies. Madam Pascal Grunis. Lienas Kundze, pirmā runātāja. Not... Es pieņemu, ka mēs eh, nerunājam par uh, projektiem. Uh, par šo te ziņojumu. Galvenais, kas šķiet izriet no tā, ko teica visi mūsu runātāji, lai no kurienes viņi nāktu, ir tas, ka ir eh, prasmes, eh, prasmēm ir jābūt atbilstošām darba tirgus vajadzībām. Uh, Izglītība nav tāda joma, kur mums ir kompetence Eiropas Savienībā, tātad mēs varam runāt tikai par mācekļu vietām un par praksēm. Un tomēr kā jūs eh, redzat, kā mēs varētu izmantot tās programmas, kas ir dalība valstīs un kā mēs varam mācīties no labākās prakses dalība valstīs, jo bieži vien, kā jūs teicāt, ir uh, tādas valstis, eh, un tas ir redzams arī dokumentos daudz gadu garumā jau, tātad, ka ir valsts, kur darbojas šī sistēma ar prakses vietām, ar mācekļu vietām, un darbojas labāk nekā citās dalībvalstīs. Kā mēs varētu šo informāciju izplatīt? Manuprāt, mēs to pietiekam veiksmīgi nedarām Eiropas Savienībā kā jūsuprāt, kas jūsuprāt varētu uzņemties šo lomu, lai Uh, informēt cilvēkus par to, kas jau labi darbojas un kā mēs varam izmainīt uh, situāciju dalībvalstīs, kurās nav mācekļu vietas. Es piekrītu, ka nevajadzētu uh, subsidēt uh, tās mācekļu vietas, uh, kuras uh, pārstāv profesijas, kas nebūs nākotnē vajadzīgas. Un, uh, Runājot par praksēm, manuprāt, arī vajadzētu tur būt ierobežotam laikam, piemēram, trim mēnešiem, lai šīs prakses būtu apmaksātas, jo pretējā gadījumā tā ir eksploatācija. Bet eh, šeit tiešām vajadzētu tiešām nodrošināt, lai mēs eh, redzētu, kas notiek citās dalībvalstīs, bet, manuprāt, nav mums pietiekams mehānisms, lai to nodrošinātu. Viņi. Grunīgi kundze un pēc tam Linkavičūtas kundze. Paldies, priekšstādājs kundze. Es domāju, ka par ziņojumu mēs varēsim runāt pēc tam tādēļ. Tagad jautājumi ekspertiem mūsu lūgtajiem viesiem. Tie bērni, kas nebeidz skolu, tā ir problēma, jo viņi neiet skolā. Ko viņiem var piedāvāt? jo galu galā viņi dažkārt ir pārāk jauni, lai doties uh, strādāt uzņēmumos, un man liekas, ka viņus pēc iespējas uh, ātrāk būtu kādā, teiksim, ceļā jāievieš. Uh, un ko tad darīt ar tiem bērniem, kas neveiksmīgi attīstās, kas atsakās no jebkuras apmācības, jo tas, diemžēl, tā ir. Nākošais. Par orientāciju, par profesionālo orientāciju varbūt jau varētu dot kādu piemēru Francijā. Mm, situācija nav mainījusies uh, kopš laika, kad es saskāros ar uh, šo um, profesionālo orientāciju, un tagad ir, protams, ka ir teksti, kas uh, tiek sastādīti par šiem jautājumiem, bet es domāju, ka tas ir patiesi tāds liels jautājums, un kā varētu mūsu jauniešiem uh, palīdzēt, un kā var uh, tuvināt šo apmācības un uzņēmumu. Uh, vidi, jo uzņēmēji ir maz zināmi un ar tādām prakses vietām mēģina tuvināt šies, šos divus sektors, bet nu, tas paliek arī vēl sarežģīti. Un nākošais jautājums aizstarp apmācību un darba tirgu ko jaunieši vēlas, ko var darīt, un bez tam tad viņi saskars ar to, kādu darba vietu viņi var saņemt, kādu darbu viņi var saņemt, un tā tad ir arī jauni amati. Uh, amati, kas tiek piedāvāti šodien pēc desmit gadiem, kā rīkoties, lai tuvinātu šo situāciju, lai šīs divas nometnes tuvinātu vienotrai un lai jauniešiem dot pēc iespējas labāku izglītību un profesionālu apmācību. Bez tam varbūt jūs varētu vairāk pievērsties jautājumam par uzņēmiem. Jā, tiek runāts par to, ka ir vajadzīgi mācekļi un viņiem ir jāmaksā un tā tālāk. Priekšstādātāji pārtrauc runātāju. Nu, noslēgumā, kā a, atrast uzņēmums, a, tie ir vajadzīgi aizvien vairāk. Un, a, manuprāt, ir a, ļoti daudz jauniešu, un, kas, un tie vairs arī pie manis, un arī vecāki, kas m, saka man palīdzēt atrast uzņēmumus, kuros m, prakses vietas atrast. Paldies! Nākošais runātāja Blinkvičots kundze, divas minūtes. Like to... Paldies! Vispirms es gribētu apsveikt uh, Turinēnas kundzi ar uh, veiksmīgo referātu, un es arī gribētu pateikties ekspertiem un sociālajiem partneriem. Ir uh, svarīgi novērst jauniešu bezdarbu, un tam ir jābūt uh, svarīgam jautājumam. Mēs zinām, ka daudzās Eiropas Savienības valstīs jauniešu bezdarbs ir augstāks par vidējo. Jo Eh, sākums, darba karjeras sākums ar eh, sliktu pieredzi var ietekmēt visu tālāko karjeru. Un īpaši uzmanība ir jāpievērš jauniešu karjeras sākumam, lai viņi varētu veiksmīgi ienākt darba tirgu. Pašlaik jauniešiem ir gandrīz neiespējami iekļūt darba tirgu, jo neviens eh, negrib nodarbināt eh, cilvēku, kurš ir tikko pabeidzis skolu vai studijas un eh, kuram nav darba pieredzes. Tātad galvenā uh, problēma jauniešiem pēc mācībām ir uh, tā, ka viņiem pārējais periods no mācībām uz darbu ir ļoti grūts un sarežģīts. Eiropas līmenī ir jābūt jaunām iniciatīvām, lai veicinātu kvalitatīvu praksi un mācekļu vietas, un lai jaunieši varētu integrēties sabiedrībā. Valsts līmenī ir jāuzlabo izglītības līmenis un apmācības sistēma, jo eh, ir bez zināšanām vajadzīgs arī iemaņas, lai varētu turpināt eh, karjeru darba tirgu. Un uh, investīcijas uh, izglītībai ir vajadzīgs, lai tās būtu efektīvas. Paldies, Hirš kundze, nākotnē, un pēc tam figurēdo kundze. Marāno kundze, eh, tā kā jūs jau runājāt, mums patiesi mm, galīgi nav laika. Hirš kundze, divas minūtes. Ähm, un paldies. Es domāju, ka ir ļoti būtiski runāt par šo jautājumu, lai gan man jāpiekrīt kolēģiem, tieši tagad šis jautājums ir vēl aktuālāks bet zaļā grāmata eksistē jau uh, ilgu laiku. Pilnīgi skaidri jāatšķir divas lietas. No vienas puses tie jaunieši, kas uh, no skolas sistēmas izkrīt, jo skolas sistēma neatbilst skolēniem. Es domāju, ka mēs vienmēr diskutējam par to, ka skolēni izkrīt no sistēmas, bet varbūt, ka sistēma nav atbilstoša šiem skolēniem. Un šeit ir arī tāds radošs uh, Uh, pieejas jautājums. Un ir arī ļoti labi uh, projekti, kā jauniem cilvēkiem ar viņu spējām ļau, uh, dot iespēju atgūt pašapziņu. Tas, ka mums jāinvestē izglītībā, tas ir skaidrs. Par to runājam, bet tas netiek īstenots. Mēs redzam daudzus projektus, kas parasti kā modeļi tikai 2, 3, 4, 5 gadus turpinās ir veiksmīgi, un tiem jauniešiem, kuriem mēs sakam, nu viņiem vairs nav nekāda iespēja, ka viņi dažreiz ir ļoti veiksmīgi, un ka viņiem pēc tam ir labas iespējas strādāt. Tātad domāju, ka viena joma un otra joma, par kuru runāju, tās ir tās, kurās labi izglītotie. Mm, strādā, bet dažkārt arī zinātnisku karjeru augstskolā var veidot, bet nu nav šī saistība ar praksi. Šeit arī ir trūkumi, bet cita veida trūkumi. Tātad domāju, ka ir jāredz šī atšķirība, bet tas, kur redzu riskus un ko gribētu dzirdēt no ekspertiem viņu viedokli, kur tāds pārmērīgs regulēšanas apjoms neļauj jauniešus pieņemt darbā. Piemēram, Vācijā pēc 22, 22 jaunieši nedrīkst strādāt, kas nozīmē, ka jaunieši 16 gadu ar um, pamatizglītību nevar strādāt viesnīcā vai restorānā, jo katrs darba devējs saka, nu, pagaidi, kamēr būs 18 gadus vecs. Līdz ar to daži, teiksim, ļoti labi domāti regulēšanas pasākumi novērš to, ka jaunieši atrod darbu. Es domāju, ka par šīm lietām arī vajadzētu padomāt. Paldies! Paldies, Figurēdo kundze. Obrigada. Este é, de facto, um debate muito importante, porque hoje eh, o desemprego. Paldies. Es domāju, ka tā ir ļoti svarīga diskusija pašlaik. Jauniešu bezdarbs ir liela problēma. Vairāk nekā 21% jaunieši ir bez darba. Es eh, piekrītu tam, ko teica daži iepriekšējie runātāji, un es domāju, ka prakse nav garantija eh, darbam un mācekļu statusam ir jābūt ļoti uh, skaidram. Jo mēs negribam, lai uzņēmumi aizstāja eh, darbiniekus ar eh, mācekļiem, un eh, tas daudzos gadījumos notiek manā valstī. Tālāk otrs jautājums par apmācību un jauniešiem, kas agri izstājas no skolas. Uh, Eh, šie jaunieši atstāja skolu daudz iemeslu dēļ, bieži tāpēc, ka izglītība neņem vērā viņu vēlēšanās un mērķus. Un bieži notiek tā, ka skolas eh, atspoguļo tādas problēmas kā bezdarbu un nabadzību. Šīs jauniešu problēmas ir jāskata kopā ar citiem sociālajiem jautājumiem. Valstī ir jāatrod eh, cēlonis, kāpēc tik daudz jauniešu agri eh, atstāja skolas, un nevajadzētu tikai eh, atkārtot, ka jauniešiem nevajadzētu iet prom no skolas es varētu pārnāt ar kolēģi šo jautājumu. Paldies. Tagad uh, jautājums, vai nevajadzētu aizliegt šādu uh, praksi uh, profesionālas apmācības ietvaros, un kā tas ir saskaņams ar kvalifikāciju un diplomu, un ko jūs domājat par priekšlikumiem, kādus Turunens kundze izsaka F apsvērumā, ka minimālā alga Francijā, Dānijā. Nu, praktiski novērš to, ka cilvēki kļūst pastāvīgi un um, paliek šādā situācijā. Bet nu, jums, diemžēl, tikai divas minūtes uh, var dot laika katram atbildēji. Jā, bet ja nedošu vārdu visiem, tad atkal nebūs godīgi. Tātad Žulien Bīrs kundze pirmā. Divas minūtes, nu ļoti sarežģīti, četri punkti, lai reaģētu uz dažādiem jautājumiem. Pirmais jautājums uh, par prakses vietām. Mēs uh, neatgriezīsimies uh, pie Menkunga definīcijas. Tātad atšķirības starp praksi un apmācības praksi. Par praksi runājot, uzsveršu. Praksē jābūt ar ietvariem noteiktai, apmaksātai un tā nedrīkst aizvietot reālu darbu ar darba līgumu. Otrs elements par uh, profesionālo orientāciju. Mūsu skatījumā tas ir ļoti izšķirīgi um, izvēlēties. Jaunietim jāzina, uh, ko viņš uzņems, uh, iesaistoties uh, vienā vai otrā sektorā. Tā tad ir jābūt informācijai par uh, to, ja es mācos inženiermācības, psiholoģiju, kādas ir iespējas pēc tam rast darbu, studijas beidzot. Un mēs nevaram, protams, runāt tikai par kādu obli obligātu apmācības veidu, bet, nu, teiksim, izvēlē ir jābūt. Par. Tagad par skolas nebeidzējiem. Tas nav tikai arotbiedrību viedoklis, bet tas ir nedaudz sarežģītāks jautājums. Daži tam pievērsās. Uh, ekonomikas un finanšu krīze pat laban jaunieši nostāda sarežģītā situācijā. Tas ir saistīts ar uh, darba tirgu, un tas ir kādēļ mēs vēlamies iesaistīties šī darba tirgus jautājuma risināšanā. Ceturtais punkts - pārmērīga reglamentācija attiecībā uz jauniešu nodarbināšanu es nedaudz smaidu, jo es teikšu tā, nu, tad dažkārt izņēmuma apstiprina noteikums, jo, ja mēs šodien redzam to, cik sarežģītā vietā, sarežģītā situācijā atrodas jaunieši, nu, tad tas ir saistīts ar sarunām, ar uh, jauniešu aizsardzību un uh, viņu iespējām. Uh, Jā, dažkārt, teiksim, tas ir saistīts ar atsevišķām darbvietām, bet katrā gadījumā mūsu skatījumā tas pamatprincips ir radīt tāds ļoti korekts ietvers, lai jaunieši varētu turpināt attīstīties. Paldies! Jā, nu, teiksim, četras atbildes, um, divās minūtēs 15 sekundēs, ļoti labi. Uh, Higems kungs, vai jūs spēsiet to pašu? Uh, Būs grūti divās minūtēs uh, atbildēt uz visu. Uh, Pirmais, es gribētu apskatīt visas izglītības stadijas un e, to, kāda nozīme ir izglītībai mūža garumā, jo e, šī mūža izglītība ir vairāk e, idejas līmenī, nevis praksē. Tātad cilvēkiem ir no agras jaunības jau jāsaprot, ka viņiem ir jāturpina papildināt un atjaunot iemaņas un viņiem vajag saprast, ka darba e, tirgus mainās ātri un e, turpinās tikpat ātri un vēl ātrāk mainīties. E, tam ir jābūt skaidram jauniešiem, kad viņi sāk darbu. Vēl es gribēju runāt par to nozīmi, kas ir tā saucamajām uh, vispārīgajām iemaņām, jo dažiem darba devējiem ir eh, problēmas ar to, ka darbinieki ir tikai ar konkrētām iemaņām, bet eh, viņiem ir vajadzīgas arī vispārīgās eh, iemaņas, kas viņiem ir jāiemāca. Tālāk par mācekļiem un praktikantiem Es domāju, ka prakses ir ļoti dažādas, dažādās dalību valstīs ir iespējams Eiropas līmenī noteikt uh, problēmas un trūkumus, bet uh, mums ir jādomā par uh, to, kā cilvēki iegūst apmācību, un tajā pašā laikā viņiem ir iespēja arī iegūt darba pieredzi. Eh, tas ir vislabāk, jo tad, kad cilvēki sāk eh, strādāt eh, pilnu laiku, tad viņi var vislabāk izmantot savu kvalifikāciju. Jā, mums laiks ir beidzies. Paldies, tagad trešā uh, kārta šajā garajā uzklausīšanā ir diezgan sarežģīta daudz uh, viesu. Un tādēļ jābūt disciplinētiem. Tādēļ jauno uh, Eiropiešu fórumu vārdā Lukas Karpielo. 5 minūtes. Chair, and uh, also I would like to thank. Un es gribētu pateikties Turnens kundzei par to, ka mums ir iespēja piedalīties šajā diskusijā jo e, krīze rada e, tādu situāciju, kas apdrauda vispār jauniešu e, stāvokli Eiropā, un mums ir ļoti daudz ko teikt šajā sakarā. Es domāju, ka mēs visi piekrītam, ka krīze apdrauda jauniešu situāciju un to, ka jaunieši ir viena no visneaizsargātākām grupām sabiedrībā. Uh, Šeit bija interesants ziņojums no komisijas par eh, sociālo stāvokli Eiropas Savienībā. Tātad, ja ir 21,4% bezdarbs, kur pirms eh, sešiem mēnešiem bija 16,4%, eh, tad šeit jauniešu situācija ir ļoti nopietna sevišķi e, ņemot vērā to, ka mēs apspriežam Eiropas e, ekonomikas attīstības stratēģiju. Kamēr mēs e, runājam par pārejas periodu un tikmēr ir arī jāņem vērā arī šī attīstība, nevis tikai tas, kā mēs varam noturēt esošo. Krīzes laikā ir jāpārdomā sistēma kā tāda. Eh, daži komentāri, kas, eh, manuprāt, par svarīgiem jautājumiem. Prakse. Eh, Eiropas jaunatnes forums strādā pie šī jautājuma no 2008. gada un vajadzētu izvairīties no tā, ka prakse kļūst par darba aizstājēju firmas īpaši valstīs kā Itālija vai Francija aizstāja darbiniekus ar praktikantiem, un no tā ir jāizvairās, jo prakse nozīmē iespēju e, mācību laiku e, uzņēmumā, lai iegūtu e, kompetences un iemaņas Es domāju, ka šodien īpaši krīzes laikā eh, prakses eh, nav liederīgas. Tagad jautājums, eh, ko darīt. Jau 2008. gadā Eiropas komisija apņēmās strādāt pie šī jautājuma, bet līdz šim nekas nav padarīts. Un ņemot arī vērā šo 2020. gada stratēģiju, ir jādomā, ko mēs varam darīt pie šī jautājuma. Tāpēc Eiropas jaunatnes fórums iesaka eh, arī eh, strādāt eh, pie šī jautājuma par praksēm, jo ir prakses gan izglītībā, gan citur, un katrai no šīm praksēm ir dažādas vajadzības, kas ir arī jāņem vērā. Nākamais, kur es piekrītu pār šīm vispārīgajām iemaņām, šodien nepietiek tikai ar to, kas ir iemācīts eh, skolā. Un ir svarīgi Eh, arī pievērst uzmanību neformālajai izglītībai, tam, ko var iegūt nevalstiskajās organizācijās, un eh, šīs vispārīgās iemaņas ir ļoti vajadzīgas. Vēl, ko es uzskatu par svarīgu, pirmkārt, ir jābūt diskusijai, kā jauniešiem nodrošināt labāku pieeju sociālai aizsardzībai un ko mēs darīsim vai ko mēs darīsim, ko darīs tie cilvēki, kas strādā eh, pagaidu darbus. Lai gan pašlaik valsts eh, neiegulda eh, šajā bez darba palikušo cilvēku apmācībā. Un, bet šie jaunieši tie, kam vēlāk vajadzēs uh, Eh, apgādāt pašiem eh, savus ģimenes, bet viņi nav, viņi paliek atkarīgi no vecākiem, tātad jauniešu neatkarība ir apdraudēta. Eh, tālāk, kā labāk lietot Eiropas sociālos fondus, tas ir Eiropas līmeņa instruments, lai samazinātu bezdarbu un arī palīdzētu tiem, kas nebeidz skolu šeit es domāju, ka visa diskusija, kas notiks, ir jāņem, visā diskusijā ir jāņem vērā eh, šī jauniešu situācija. Es eh, šeit arī gribētu beigt, jo mans laiks ir beidzies. Paldies! Merci. Paldies! Un tagad. Uh Generation Prekēra vārdā Janiks Mjēls, lūdzu, 5 minūtes. Ir interesanti uzklausīt debatas par jauniešiem, un mēs eh, redzam šo te atšķirību, šo plaisu starp uh, labo gribu un jauniešiem. Mi... Tie ir Eiropas Savienības nākotnes pilsoņi, bet, nu, praktiski Vācijā ir uh, psiholoģiski uh, un arī likumi tādi, tā kā, teiksim, negatīvi uh, apstākļi jauniešiem. Nu, psiholoģiski ir tāds uh, ļoti labs koncepts, uh, koncepts Y, 80. gados uh, radīts, un es atradu tieši saistas vietni, un uh, tiek runāts sekojošā veidā par mūsu paudzi uh, prasīgi, ne. Uh, konstanti uh, motivēti tikai uh, Motivācija ir tikai nauda. Nu, tas ir tas, kā raksturo šos jauniešus. Otrais jautājums la, uh, likums. Divi piemēri Francijā ir uh, sistēma uh, ienākums aktīvā solidaritāte. Tas ir uh, tiem, kam ir vismazāk uh, ienākumi. Pirmais noteikums - 25 gadi. Nu, tātad jaunieši jau ir izslēgti. Otrkārt, prakses vietas. Ļoti nozīmīgs jautājums Francijā. Uh, mēs esam aptuveni 1,2 miljonu uh, prakses darba veicēji. Nu, praktiski nav nekādas nodrošinājuma mm, sistēmas. Mēs nepakļāvāmies šiem darba tirgus apstākļiem. Tikai tad, ja uh, ilgāks par diviem mēnešiem ir šis prakses laiks, nu, apmēram 400 eiro. Tā ir puse no nabadzības uh, sliekšņa naudas un zem iztiks minimumu. Un 1,2 uh, miljonu cilvēku strādā uzņēmumus šādos apstākļos Francijā ir ļoti plaš, plaši parādi, un līdz ar to nav nekāda iemaksa ne veselības aizsardzības, ne bezdarba aizsardzības sistēmā, ne pensiju. Tas nozīmē, ka viņi maksā nodokļus, neko neizmanto, viņi sliktus pārtiks produkcēt, un tas pēc tam būs dārgi Francijas valstī. Bet, nu, šajā punktā nav nekāda izmaiņa. Un tā tad ir arī ļoti laba sistēma, tā ir apmācība. Mācekļu vietas, nu, ļoti, ļoti labi. Francijā tas ir vēsturiski ļoti labi izveidots uh, sistēma kopums un ir lieliski ideja bijusi un uh, praktiski, nu, uh, prakses un prakses apmācības vietas ir praktiski nedalītas, kas nozīmē, ka šī sistēma ir bijusi ļoti laba, bet uh, nav pietiekami daudz uh, finansējumu. Tas nav arī tikai naudas jautājums bieži, tas ir labi finansēts. Bet problēma ir tā, ka prakses darba veicējs salīdzinot ar māksteklu neko nemaksā sešreiz mazāks nekā um, minimālās algas uh, saņēmējs. Un māceklis arī neko daudz nemaksā, bet, nu, prakses darba veicējs, nu, praktiski neko viņš nemaksā. Viņš arī nekur neiesaistās. Nu, tas ir tāds tā kā izmēģinājums trusts. Mēs nevaram runāt par attīstību šajā lieliskajā veidā, kāda ir mācekļa uh, vieta bez prakses. Es gribu, lai vispār tas tiktu izskausts tāds, kā tas pa uh, stāv tagad Francijā. Mēs nevaram jauniešus uh, pamest tikai uzņēmumos un teikt, ka viņi pakļaujas darba tiesībām. Bez tam, nu kāds ir šis periods? Un uh, raugoties uz internetu un paskatīties Google France par praksvietu, jūs uh, redzēsiet, ka ir jābūt diplomam un pieredzēju. Nu tad es nezinu, kā. Uh, dotos, dodoties uz uzņēmumu, var šos uh, kriterijus jau izpildīt ar universitātes diplomu un pieredzi, kāda jau ir. Jā, ir patiesi šie jautājumi. Nu, ir nepieciešams šis žests, šis mazāk tāds minimālais uh, noteikums Francijā, Eiropā, un nedrīkst maksāt jauniešiem zem tādu noteikta sliekšņa, nedrīkst atņemt viņiem tiesības strādāt, nedrīkst atņemt viņiem sociālās tiesības. Nu, pilnīgi neiespējams ir teikt, ka 1,2 miljonu atgādina šo skaidru, 1,2 miljonu cilvēku ir uh, uzņēmumos šād, un strādā šādu statusu, kas ir nu vispār ārkārtīgi neskaidrs. Uh, Un ir uzņēmuma vadītāji, kas saka, jā, 1,2 miljoni, ja viņiem labi nemaksās, tad vispār būs slikti. Un ir jau uzņēmumi, kas ir atkarīgi no šiem prakses veicējiem. Nu, bet, ja ne, tad nē, nu, tad, tad nekā. Un ekonomika tā jāmainās. Bez tam ir jārunā par. Uh, Eiropu, kurā nebūtu vairs šo prakses vietu, praktiski runājot par, par verdzības atcelšanu. Priekšsēdētāji. Divi runātāji ir pieteikušies, lai uzstāties diskusijās. Un pēc tam katra grupa varēs uh, izteikties par Turunenes kundzes uh, ziņojumu, un pēc tam noslēgsim diskusijas, vai viss piekrīt šādai darba kārtībai. Jā, labi, paldies. Pirmais runātais Kristensen kungs, pēc tam Delīkons. Alo, madam Dilš. O, viņš jau ir aizgājis prom. Nu, tad Delīkons. Uh, eh, merci, moi je suis uh, totalement d'accord. Paldies pilnībā piekrīt šiem jauniešiem ļoti sarežģītā situācijā un veselai paudzei. Jā, jārunā par šīm prakses vietām, un mm, tam jānotiek Eiropas līmenī, tas ir ļoti labi. Ja es domāju, ka jaunieši arī uh, runā par studentiem, par šo sociālā stāvokli. Un tā kā jaunieši pēdējie nonāk šajā darba tirgu, tad viņiem bieži vien nav tādu iespēju uh, panākt labus apstākļus, un darba apstākļi, kādos viņi strādā, ir ļoti sarežģīti, kā jau es teicu. Viņi saņem uh, zemes algas ar tādu pašu kompetenci, viņiem nav tādu pašu statusa darbā, par to jau tika runāts, un bieži vien darba apstākļi viņi tiek pakļauti pastāvīgam stresam, jāiemācās strādāt uzņēmumā un arī dažkārt jāpild tāds ļoti sarežģīts uzdevums un prasības. Es domāju, ka mēs runājam arī par Eiropas eh, gadu, kad cīnāmies pret nabadzību un sociālo izslēgtību. Un mums noteikti jāpievērš šim jautājumam mūsu komitejām. Jāsāk konkrēti diskutēt par uh, solidaritātes ienākumu ne visu Francijas izpratnē, bet minimālo ienākumu, lai arī kāda būtu apstākļi, jo patiesi nu nav iespējams uh, tas, ka 18 gadu vecumā jāgaida, jāgaida ilgi pirms uh, tiek sasniegts nu, tāds uh, sociāls uh, status, jo jaunieši ir pēdējie, kas saņem da, uh, dzīves vietas, kas var apmaksāt īri. Uh, kas saņem labus dzīvokļus un kas var atrast labas mācību vietas. Un varbūt, ka mm, ievarot ja arī Boloņas procesu, to varētu risināt, jo šie ļoti saržģītie apstākļi tieši šodien, šodien skar visus, un, piemēram, arī jauni pētnieki, un arī sociālo jautājumu skatīšanā, tas ir ļoti, ļoti nozīmīgi. Boloņas procesam ir jā. Ja, ļauj izvērtēt arī mūsu izglītības sistēmu un situāciju, kādā mēs esam. Paldies! Paldies, tagad atgriezīsimies uh, pie uh, politisko grupu runātājiem. Un tādēļ lūdzu jūs uh, no vienas puses pievērsties šo asociāciju pārstāvju izjautāšanai un arī par Turinens kundzes ziņojumu kā tādu. Trīs minūtes katram. Tautas partijas vārdā, kas uzstāsies. Grunī kundze, Fontaņie kundze, kura no jums? Tātad Grunī kundze. Pār Turunens kundze ziņojumu. Tātad es atzinīgi vērtēju šo sastādīto ziņojumu, jāsver tā augstā kvalitāte. Un jārunā par uh, jauniešu piekļuvas uzlabošanu darba tirgu un praktikantu prakses un mācekļu status nostiprināšanu. Tāpat uh, runājot par uh, praksi, daudz ko uzklausīju, un es domāju, ka praksi ir nozīmīga kā pirmā pieredze jauniešiem, bet, nu, tā ir pirmā pieredze. Protams, ka jāatšķir apmācība kas pēc tam nod pie diplomas saņemšanas un prakse, tas tā nav. Un par atmaksu, nu, nesāksim šo diskusiju, jo nezinu, vai ir, uh, ir jābūt apmaksātiem prakses veicējiem un nebūs uzņēmumu, ja būs uzņēmumi, kuros tomēr varēs veikt praksi. Es domāju, ka prakse trīs mēnešu laikā, jā, tā dod kaut ko uzņēmumam, un es saprotu, ka jā, šajā gadījumā ir jābūt atmaksai. Un tas ir atkarīgs, protams, no šīs uh, prakses, bet, uh, ja ir mazāk, nu, tad drīzāk, teiksim, uh, tas prakses veicējs kaut ko iemācās un uh, mācās uzņēmumā ar tutoru, un tas ir kaut kas cits nevar uh, prasīt, teiksim, no uzņēmuma to apmaksāt. Bet nu jābūt šādai apusēji atmaiņai. Lūdzu, esiet uzmanīgi, jo pēc tam tas visdrīzāk nāks jauniešiem par sliktu, kas neatradīs uh, vietas uzņēmumos praksē. Un es patiesi ļoti atbalstu šo pat laban ieviesto sistēmu, kur tiekas jaunieši un uzņēmumi. Tas ir ļoti būtiski. Un vēl aizvien vēl runājot par uh, Turinens kundzes ziņojumu par atalgojumu. Tā sarežģītā situācija jauniešiem ir tāda, un it īpaši tad, kad viņi ir praksveicēji, tā ir mobilitāte. Un palīdzība šiem uh, praktikantiem atrast dzīvesvietu un uh, transportam ir daudz uh, dažkārt uh, svarīgāk nekā apmaksa, jo dažkārt nav iespējas viņiem vienkārši nonākt līdz tai vietai, kur viņiem būtu uh, iespējams iepazīties ar uzņēmumu darbu. Un es domāju, ka materiāla palīdzība būtu pietiekami e, nozīmīga. Tas ir tas, ko es gribēju teikt. Visā citādi es domāju, ka tas ir labs ziņojums. Un daudz e, elementu tas ir iekļaus sevi, un mēs, protams, ceram arī, ka tas ļaus mainīt situāciju. Paldies! Sociāldemokrātu grupas vārdā, kas uzstāsies koordinators. Visam ātri priekšsādātājs kundze. Mēs iesniegsim grozījumus, bet šīs bija ļoti interesantas debatas. Es domāju, ka tas mums paver daudz jaunas iespējas, bet gribēju vēl tomēr dažus konkrētus punktus pieminēt. Gribēju pajautāt mūsu referentai par to. Viņa saka, ka nesot uh, tulkojuma problēmu F apsvērumā. Manuprāt, tad tur ir jāgroza kaut kas, jo es nedomāju, ka šie te minimālie ieņēmumi, uh, ka tiem būtu jāaizkavē jauniešiem kļūt pieaugušiem. Varbūt, ka tādā uh, sistēmā tas ir vajadzīgs, bet uh, nedrīkst taču būt tā, ka minimālā alga kavē cilvēku neatkarību. Mēs sakām, ka tiek dotas iespējas, lai mazinātu problēmas jauniešiem, un ja šis formulējums paliks, tad mūsu grupa nevar to atbalstīt. Man jāsaka arī vēl tas, ka Nav brīnums, ka Dāņu uh, referente ir apmierināta ar LS drošības uh, darbību Dānijā, bet uh, tur, protams, vēl ir atšķirīga um, izglītības sistēma un arī sociālais tīklojums Dānijā, tad arī tas var tā darboties. Citās valstīs situācija ir pilnīgi atšķirīga. Situācija ir daudz lielāka elastība un nekādas drošības. Uh, Tātad daudzi vārdi ir zaudējuši savu jēgu. Un mums bez vispārīgajām jauniešu politikām mums ir jāatjauno Eiropa, lai būtu iespējas jauniešiem un lai būtu drošas darbvietas, kurās arī ir tiesības. Liberāli, madam. Tagad tādas grupas vārdā Hiršskundze. Jā, arī no mūsu puses sirsnīgs paldies par ziņojumu. Es domāju, ka mm, ir ļoti labs sākums. Saržģīti runājot par šo jautājumu, to mēs redzam arī uh, par to, ka visu laiku jādod norāda uz uh, dalību valstīm, jo mēs uh, ļoti ierobežotā veidā varam iejaukties. Protams, ka ļoti žēl runāt par šo jautājumu. Bet uh, tas, kas mums ir vēl uh, jāizskatās, ir Eiropas sociālais fonds. Es, uh, Pati zinu, ka ir daudz un ļoti labu projektu, kas tiek īstenoti. Un šeit varbūt vajadzētu, nu, teiksim, tādu um, plašāku sasaist ar jauniešiem ievies. Tā būtu laba ideja. Tagad par praksi. Tas ir, atkar, tas ir jānodala no apmācības un apmācības uh, prakses vietas. Es domāju, ka prakse ir domāta, lai uh, tā tiktu redzēta kā apmācības daļa, respektīvi tas ir vai nu laikā ierobežots uh, um, brīdis, kurā uh, praksveicējs var kaut ko iemācīties, un, uh, bet ja tas ir ļoti ilgi, tas vairs nav praktikants, bet gan kāds, kas patiesi jau strādā un veic noteikti darbu. Līdz ar to mm, tam ir arī nu, cits status uzņēmumā. Tas, kas nedaudz pietrūkst, manuprāt, tas ir tas, kas vēl uh, nav ietverts, um, ko izraisa bezdarbs un kur uh, ietekme ir plašāka, piemēram, pensija. Jaunieši, kas ir ilgu laiku bez darba, viņiem pēc tam būs daudz mazāka pensija. Vācijā, piemēram, sistēma ir tāda, ka netiek uh, aprēķināts uh, mācības laiks, netiek ierēķināts mācības laiks pensijas saņemšanas laikā. Uh, To varētu valsts nokārtot, um, apzinoties to, ka ir šis bezdarbs jauniešu vidū un ka tas ir tāds ilgāks. Tie ir pāris jautājumi, kas uh, ir, kas parādās pēc tam jauniešu biogra biogrāfijā. Un par to, protams, arī vēl grozījumus izteiksim, bet visādi citādi ļoti atzinīgi vērtēja referents darbu. Paldies! Paldies! Uh, Turnēns kundze, jums došu vārdu beigās.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 dalās eh, savā pieredzē, un mums ir šī pieredze jāņem vērā. Tātad mēs arī ņemsim to vērā savā ziņojumā. Es eh, gribētu visas eh, prezentācijas rakstiski, lai mēs varētu tās iekļaut ziņojumā, ko gatavo mūsu kolēģi. Um, yes. Thank you uh, to Jā, paldies eh, kolēģiem un uzaicinātiem viesiem. Eh, man eh, bija prieks klausīties jūsu uzstāšanās un paldies par dalību mūsu ziņojumā. Tāpat arī paldies sekretariātam, kurš deva jums iespēju būt šeit. Es zinu, ka ir daudz cilvēku, uh, kas eh, gribēja uzstāties, bet ir svarīgi, lai jaunieši arī piedalītos katru reizi, kad mēs runājam par politiku. Tālāk. Varbūt eh, vajadzētu izlasīt eh, šo ziņojumu rūpīgāk, jo ar apvienoto karalisti Dāniju un Franciju es domāju to, ka ja ir īpaša likumdošana, kas neļauj jauniešiem sākt pastāvīgi dzīvot, tad tā ir problēma. Un es domāju, apvienotajā karalistē jaunieši nevar dzīvot no šīs minimālās algas, tā tad es e, tikai norādu uz problēmām. No otras puses, apvienotā karaliste ļoti lielu uzmanību pievērš darba vietu radīšanā. Par drošību es domāju, ka mums eh, ir bijis līdzsvar trūkums starp eh, šo elastību un drošību. Es domāju, tam visi mēs piekrītam un eh, pārējais perioda drošībai būtu jābūt jāpievērš lielāka nozīme. Uh, Es domāju, ka ziņojumā mums ir arī jāuzsver šī atšķirība starp praktikantiem un mācekļiem. Es izdarīšu dažus grozījumus šajā ziņojumā, tas ir svarīgi. Paldies par uh, vērtīgiem komentāriem. Es domāju, tos mēs varam iekļaut uh, ziņojumā. Tālāk uh, mums nav daudz kompetences, un šis ir sarežģīts jautājums, bet ir jāstrādā gan pie izglītības, nodarbinātības, sociālās un makroekonomiskās politikas. Tās visas ir jāsaskaņo, lai tās darbotos visos līmeņos. Tas ir izaicinājums. Es domāju, šeit komitejā un es kā referentu uzņemšos arī atbildību. Mums ir uh, jārisina Eiropas līmenī e, situācija pat vēl labāk. To mēs varam darīt šajā ziņojumā, Eiropa 2020 stratēģijā, vadlīnijās un citur. Mēs e, varam kaut ko darīt Eiropas līmenī, un mums kā komiteja tas ir jānosaka, būt pat vēl labāk nekā līdz šim. Tātad koordinācija, kopīga e, kritērija, polit politikas eh, saskaņa, arī ņemot vērā budžetu, tad vienāda izturēšanās un programmas Eiropas līmenī. Tās ties ir tie daži eh, risinājumi, ko mēs varam lietot Eiropas līmenī. Eh, tātad strādāsim aktīvāk, iekļausim arī ziņojumā ekspertu un jauniešu komentārus. Es domāju, ka tad būs labs rezultāts. Paldies! Jā, nu tādā taisnīguma garā es uh, nevaru izslēgt vēlreiz uh, iespēju asociāciju pārstāvjiem uzstāties, vai jūs vēlaties vēl uzstāties. Nu, visi ir pateikts, ja jūs vēlaties vēl ko Skarpielo kungs lūdzu, divas minūtes. Again, like on... Jā, es gribētu uh, reaģēt uz to, ko mēs varētu darīt Eiropas līmenī, jo, manuprāt, te tiešām kaut ko var panākt un mainīt. Šobrīd uh, mēs uh, redzam Eiropu kur eh, darba tirga aizvien saplūst un eh, mobilitāte kļūst ļoti aktuāla, tad mums ir ļoti būtiski strādāt pie šādiem jautājumiem kā prakses vietas un mācekļu vietas, un mums ir ļoti spēcīgi instrumenti, es domāju šeit par Eiropas sociālo fondu, uh, Un mums Eiropas 2020. gada stratēģijā, vismaz tajā versijā, kas mums ir saņemta, ļoti spēcīgi apvalvojumi par prakses vietām un par uh, mācekļu vietām, un tāpēc ir īstais brīdis tagad uh, un tāds uzrāviens, ka mēs kaut ko varētu uh, darīt. Mums vajadzētu izmantot šo uzrāvienu, lai paaugstinātu standartus jauniešiem, kas tiek iesaistīti apmācībā un praksēs. Uh, Un, eh, ja eh, cilvēks strādā eh, praksē un neko neiemācās, vienkārši kopē dokumentus, tad šādas prakses mēs redzam visās valstīs, un pēc to ir jācīnās. Tiešām jāstrādā, lai uzlabotu darba apstākļus jauniešiem. Uh, paldies. Uh, tagad Enigmēla kungs jā, šī saikne uzņēmuma Eiropas līmenī un jauniešu apmācība. Uh, Profesionāla apmācība ir ļoti uh, nozīmīga, jo tā prasa tādu ļoti ciešu e, iesaisti. Un, ja mēs runājam par uh, prakses veicējiem, jā, nu labi, nu viņi arī ar master uh, grādu var uh, taisīt, uh, kopēt veselu dienu un saņemt 400-500 eiro. Uh, Ir investīcijas, ir apmācība no uzņēmuma puses, un viņi apzinās uh, lomu, kādu tie uzņēmas jauniešu apmācībā. Un bez tam vēl mm, runājot par teorētisko apmācību, tā var būt uh, patiesi pozitīva un adaptēta. Francija ir ļoti labs modelis, piemēram, apdrošināšanā, kur ir uh, tāda tā kā profesijas novērošanas poli, un tie um, saka, skolām būs tik un tik daudz, teiksim, tādu un tādu amatveicēju vadzību profesiju pārstāvi. Un tad tiek saskaņots prof, pedagoģiskais uh, saturs, un, piemēram, pagājušajā gadā arī nebija nekādu problēmu. Um, jaunieši saņēma diplomas un 100% um, atrada darba vietas mazāk nekā mēnešu laikā, jo ir šis dialogs, un, manuprāt, tas ir ļoti interesants, un tas ir jāuzsver, ka apmācība var atļaut šīs investīcijas, jo. Uh, uzņēmumi maksā un iesaistās apmācībā. Skola zina, kas ir reāli nepieciešams, un līdz ar to jaunieši vēršas un saņem šo darbu. Tātad šīs tiešā saikne apmācības un uzņēmumi un tiesības strādāt, tas ir ļoti interesanti. Un jāatcina sektori, veidot šādus, šādas observatorijas darbnīcas vai fondus, lai eh, stiprinātu šo saiti. Es domāju, ka daudz kas vēl ir radāms, un šis apmācības modelis tāds kā Francijā eksistē, tas būtu jāattīsta un jāveido par labu Eiropas eh, um, modeli. Ir uzņēmumi, ir uzņēmumi, kuros jaunieši atrod darbu, kuros eh, tie netiek traumatizēti un ir ļoti apmierināti. Paldies! Priekšsētāji, paldies par šo auglīgo apmaiņu. Mēs um, diskutējam par Emiliju uh, Turunenes uh, kundas ziņojumu. Paldies visiem! Paldies uh, ekspertiem, aicinātajiem viesiem, asociāciju pārstāvjiem. Un uh, iesaistieties mūsu diskusijās, izmantojot modernos komunikāciju veidus, kurus jūs pilnībā pārvaldat. 31. marts grozījuma iesniegšanas termiņš 12. un diskutēsim šo ziņojumu 27. un 28. aprīlī mūsu nākošā sēžu laikā. Līdz ar to šis darba kārtības punkts ir noslēgts. Pievērsīsimies nākošajam 18. darba kārtības punktam. Pirmo reizi izskatam iniciatīvas ziņojumu figurēdo kundze sastādījis minimālo ienākumu nozīmi cīņā pret nabadzību un iekļaujošas sabiedrības veicināšanā Eiropā. Arī šeit eh, mums ir viesi. Sākumā dosim vārdu referentei īsi, lai viņa varētu uh, stāstīt par uh, ziņojumu, un tad dosim vārdu viesiem. Muito obrigada, senhora Presidente. Diria que, de certo modo, vamos continuar uh, o debate que tínhamos iniciado. Paldies, priekšsēdētāji. Šis ir turpinājums diskusijai, ko mēs jau sākām, jo jaunieši ir neaizsargāti pret nabadzību, un mēs jau dzirdējām, kāpēc. Nabadzība ir ļoti sarežģīta parādība, un tā ir ļoti daudz uh, aspektu. Nabadzība nenozīmē tikai mazus uh, ienākumus, bet arī grūtu pieju uh, pakalpojumiem, sliktāku mājoklī, arī uh, pieeja tiesām un sociālajai aizsardzībai mums ir jānodrošina, lai cilvēktiesības eh, tiktu ievērotas, jo runa ir arī par nabadzīgo eh, tiesisko eh, aizsardzību. Nabadzība apdraud cilvēku tiesības, un es domāju, ka ir jābūt Eiropas prioritātei. gatavojot eh, stratēģiju 2020. gadam, mēs eh, piedalījāmies darbā pie kopienas eh, politika, ieskaitot arī makroekonomisko politiku. Mēs pievērsām uzmanību cilvēktiesībām, un mēs to uzskatījām par ļoti svarīgu jautājumu tas ir vienīgais veids, kā mēs varam garantēt, lai cilvēku tiesības tiktu ņemtas vērā. Es runāju par pieeju eh, svarīgākiem pakalpojumiem un sociālajai palīdzībai. Ja tās nebūs, tad mums eh, nebūs eh, taisnīgas Eiropas. Uh, pašlaik, kad darba vietas ir nedrošas, eh, samaksa ir slikta un ir augsts bezdarbs, mēs eh, redzam nabadzības rādītājus. 85 miljonus cilvēku ietekmē šo situāciju, tas ir pēc ļoti pieticīgiem aprēķiniem. Un uh, mums ir jāņem vērā šī nopietnā problēma un jāpārstrādā eh, savu politika. Nu, Lūk, šādi ir eh, apstākļi, tad mēs runājam nevis par, ne tikai par eh, minimālajiem ienākumiem, Mums ir eh, vajadzīgs apskatīt minimālos eh, ienākumus no darba un eh, minimālās samaksas praktikantiem, minimālo pensiju, tātad sociālās pensijas. Un mums ir uh, jāzina šis, eh, jānodrošina šis minimālais eh, ienākums, lai eh, nodrošinātu cilvēku cienīgu dzīvi. Protams, dažādās valstīs būs dažādi līmeņi, bet, piemēram, nacionālā minimālā alga, vai tā būtu 500 vai 475 eiro, un dažās valstīs ir pat mazāk. ir starpība starp eh, šo minimālo eh, algu un eh, ir arī atšķirīgas situācijas, piemēram, pieeja veselības aprūpē, vai tā ir bez maksas, vai par to ir jāmaksā. Tāpat ir arī ar izglītību un sabiedriskajiem pakalpojumiem. Eh, šeit mēs nevaram skatīties tikai uz eh, ienākumiem. Un tālāk ir jābūt eh, sadals politikai. Mums ir jāpievērš uzmanība veselības aprūpei, sociālajai aprūpei. Un neaizsargātākie sabiedrībā ir eh, jaunieši un eh, sievietes. Saka, ka eh, nabadzībai ir tieši sieviešu stāvoklis ir nabadzības rādītājs. Piemēram, vecumā pensionāris, kurām ir ļoti mazas pensijas, cieši no nabadzības. Uh, Tāpēc mums šeit ir vajadzīga politika, kas ļautu godīgu ienākumu sadali un eh, arī nodrošinātu imigrantiem, netradicionālām ģimenēm un eh, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un bērniem eh, arī pienācīgu aprūpi Eiropas eh, gadā eh, par cīņu pret nabadzību ir vēlreiz jāuzsver Eiropas parlamenta apņemšanās, bet mēs nevaram tikai eh, runāt, mums ir jāpievērš uzmanība politikai un pārmaiņām, kas ir vajadzīgas, lai cilvēki redzētu, ka arī kaut kas tiek darīts. Es nesaku, ka mums ir jāizmaina pasaule. Bet uh, vajadzētu sākt kaut vai pakāpeniski, lai nabadzība sākt samazināties. Tagad došu vārdu mūsu četriem viesiem, un pēc tam diskutēsim kopā. Sociālos partnerus uh, pārstāv alfabētiskā kārtībā arotbiedrību konfederācijas pārstāvim Lurdelkungam. Sešas minūtes jums vārds. Paldies, priekšsētātais kundze. Paldies, ka COS ielūdzāt uh, piedalīties šajās diskusijās. Es ļoti uzmanīgi klausījās uh, to, ko uh, kundze teica, ir tīpaši parlamenta vēlme iesaistīties konkrētāk un ar uh, striktiem pasākumiem un ne tikai deklarācijām. Jo patiesi, deklarācijas, nu to mums pietiek. Arī starptautiskās uh, darba uh, organizācijas uh, deklarācijas un uh, citas 92. gada e, ieteikumu, ko formulēja Eiropas Savienība. Un e, atvainojiet, man jau ir sirmi mati, bet jau toreiz piedalījos šajās diskusijās. Ko mēs teicām? Atzīt e, pamatiesības, lai būtu pietiekami ienākumi, lai varētu dzīvot atbilstoši cilvēku cieņai piešķirt šīs tiesības visiem tiem cilvēkiem, kas uh, paši nav uh, spē, uh, nav, kuriem pašiem nav iespēja mājasemniecībās, kurā to dzīvo, saņemt šādas iespējas. Jā, nu deklarācija ir pietiekama, tas patiesi ir pietiekama. Arī nu vairāk um, ieteikums nevajag. Šodien ir. Uh, jāvēršas pie darbiem un jāatrod uh, instrumenti, kas varētu atbilst uh, problēmām. Jūs runājat par to, ka iemesli vairāk kāršos. Jā, patiesi mēs uh, konstatējam jau vairākus gadus, ka, mm, ja Eiropas Savienībā ir radītas darba vietas, tad šīs darba vietas uh, tās raksturo mm, sarežģīti apstākļi. Uh, proti uh, pāreiz darba vietas, nepilndarba uh, darba līgumi un tā tālāk. Jā, protams, skatoties uz glāzi, var teikt, ka tā ir līdz, līdz glāzai pusē. Jā, nu var teikt, ka nabadzība nav tā ļoti būtiski pieaugusi. Nu, bet tas ir attiecams uz laiku pirms krīzes, bet tā jau nav arī samazinājusies. Un vēl viens svinīgs solījums 2000. gadā. Toreiz tikām aicināti izskaust nabadzību Mēs iesaistījāmies un konstatējam, ka tā aizvien vēl eksistē. Un vēl. Un vēl šie sarežģītie darba apstākļi ir pasliktinājušies attiecībā uz uh, nabadzīgiem darbņēmiem 20 miljonu Eiropas Savienībā. Tie uh, vīrieši sievietes, kurām ir darbiegs, vai arī kuriem ir tikai prakses vietas, kā mēs runājam, tie, kuriem uh, ir šāda darbiet, bet kas nevar cienīgi izdzīvot no šādas nodarbas. Tā tad runājot par šo jautājumu par darbietām, par sociālajiem partneriem. Jā, protams, tādi uh, vārdi tiek teikt. 9. decembris pagājuši gadu uh, eh, par to tika runāts, uh, tad, kad tika uh, parakstīts uh, līgums uh, par uh, uh, darba vietām. Un, bet, nu, ja mēs varam teikt, nu, tas nav kaut kas um, neparasts, bet nu, pirmā reize sociālajie partneri un tie, kas uh, ir iesaistīti un tie, kas vēl saņem šīs darbvietas, mēs sadarbojamies. Un jau ilgu laiku mēs runājam par to, ka jāmēģina izskaust uh, šī uh, nabardzība jo tie, kas nesaņem pietiekam daudz līdzekļu, viņi rītdienai gatavo arī nabadzīgos pensionārus, ja to var teikt pēdiņās, respektīvi viņi nesaņems pietiekam daudz pensijas. Un tie, kas strādā, tiem, kam nav darba vietas un kuriem dažādi iemesli dēļ nav pieejas darb, šīm darbvietām, mēs prasām, lai tas tiktu saistīts ar kādu instrumentu. Jā, mēs varam diskutēt par to. Bet kas atļautu ieņēmumu uh, avotu. Uh, es nepārāk, um, man nepārāk patīk šie minimāli uh, ieņēmumi, jo ko, ko mēs ar to domājam, ja mēs runājam par cienīgu dzīvu un tādu pilntiesīgu pilsoni. Tātad šodien dalībvalstīs uh, ir dažādās dalībvalstīs vairākās vai nu ienākums, vai palīdzības maksājums. Bet visos tajos gadījumos, kad šie ienākumi eksistē, visi ir um, zem um, nabadzības līmeņa. Proti 60% no vidējiem ienākumiem. Bet ko tas nozīmē, e, ja ir ienākums, kas neatļauj pat uh, pievienoties, uh, nu, teiksim, pietuvināties nabadzības līmenim? Tātad mēs mūsu organizācijas vārdā runājam par to, ka ir šis princips jāizno par tiesības uz ienākumu, nevis palīdzību, bet tiesības uz ienākumu, un ka um, tam jābūt pietiekami uh, konsekventam, lai atļautu cilvēku cienīgu dzīvi. Atbilstoši visām tām deklarāciju, kuras jau ir izteiktas. Un uh, tas ir jāsaist ar instrumentu. Un uh, Es pagājuši nedēļu uh, viesojos kādā valstī, neteikšu kurā, bet, lai runātu par nabadzību, un man ielūdza kolēģi uh, arotbiedrību pārstāvju, mēs ielūdzām arī valdības pārstāvs, kas teica, jā, bet nu mēs, jā, patiesi, ka mēs runājam par 25% samazināšanu nabadzībā, bet mēs nevaram to pielietot. Uh, bet ko tas, ko tas nozīmē? nu, ne tikai laba grība ir vajadzīga, bet arī iesaista. Nu, diskusijas ir ļoti nozīmīgas, un mēs esam gatavi visu mūsu sadarbību piedāvāt, lai šos instrumentus uh, rastu un sadarbības iespējas. Paldies! Paldies! Tagad Business Europe uh, vārdā Rebeka Smiss kundze. Thank you, Chair. And... Paldies, priekšsēdētājs kundze. Uh, Paldies arī Biznesa Europe vārdā par to, ka ielūdzāt mūs apspriest šo ļoti svarīgo jautājumu. Mēs esam situācijā, kur Eiropas Savienības kapacitāte nodrošināt uh, aizsardzību un nodrošināt arī sociālo un ekonomikas uh, izaugsmi ir apdraudēta. Mums uh, ir jāintensificē mūsu pūliņi dalībvalstīs. Business Europe uzskata, ka, lai cīnītos pret uh, nabadzību un par sociālo iekļaušanu, ir būtiski, lai finanšu ilgtspējīgi finanšu sistēmām tiek nodrošināta Eiropā. Un, mūsuprāt, to vajadzētu veicināt, darīt tā, kā mēs veicinām nodarbinātību un ekonomikas izaugsmu visā Eiropā. Business Europe ir uh, veidojuši savu vīziju. Uh, izaugsmas jomā, un mēs iesakām, ka Eiropai būtu spējīgai dubultot savu izaugsmas potenciālu. Un šeit gribētu norādīt atšķirības starp to, kāda atšķirība būtu, ja Eiropas izaugsme būtu 2%, nevis 1%, tad tie būtu 6 miljoni papildus darba vietu. Galvenā izaicinājuma šobrīd ir tāda izklaid no krīzes, cīnīties pret demografiskajiem izaicinājumiem un novērst sociālo izstumtību un nabadzību. Mums ir jānodrošina ārsta ātra atvesļošanās, jāstabilizē finanšu tirgi un jānodrošina labas valsts finanses. Es gribētu tikai vēl izteikt pāris komentārus par Eiropas 2020. gada stratēģiju Tas ir konteksts šīm diskusijām. Mēs uzskatām, ka šī stratēģija ir noderīgs pamats, kā varētu, uz kā balstoties var attīstīt eh, stiprāku Eiropu, un tomēr ir jāuzsver tas, ka jārīkojas steidzami. Mēs zinām, ka iekļaujoša izaugsme ir daļa no 2020. Eh, gada stratēģijas, un kā pareizi ir uzsvērts eh, stratēģijā, tas ir augsts nodarbinātības līmenis, eh, investīcijas prasmēs, modernējot darba tirgus un sociālas aizsardzības sistēmas, un tas ir vajadzīgs, lai nodrošinātu iespējas visiem. Uh, elastrošības princips būtu jāuzsver kā svarīgākais šajā jaunajā stratēģijā. Tur nozīmē, ka vairāk būtu jāiesaistās darba tirgu un uh, jādod cilvēkiem iespējas iegūt jaunas prasmes, lai viņi varētu pielāgoties darba tirgus vajadzībām. Un šajā kontekstā mēs gribētu uzsvert jaunās prasmes, kas ir jaunajā darba kārtībā. Biznesa Eiropa atbalsta Eiropas gadu, lai cīnītos pret nabadzību un sociālo izslēgtību, un uh, mums pie tā ir vairāk jāstrādā. Uh, šim gadam eh, nevajadzētu beigties 2000. gada beigās, bet eh, šīs pasākumi būtu jāturpina arī pēc tam. Jo īpaši mums vajadzētu eh, skatīt, cik ilgtspējīga ir sociālās aizsardzības un pensiju sistēma un vai ir pieejama pakalpojumi. Tie ir ļoti svarīgi jautājumi, lai cīnītos pret nabadzību un nodrošinātu iekļaujot sabiedrību. Tagad pāris piezīmes par darba tirgu. Biznes Europe uzskata, ka ir svarīgi uh, Uh, atzīt, uh, ka uh, nodarbinātība ir ļoti būtisks priekšnosacījums, lai cīnītos pret nabadzību. Protams, tas nav vienīgais. Ir svarīgi nu, veicināt nodarbinātību, piesaistot vairāk cilvēku darba tirgumu, lai uzturētu sociālās atbalsta sistēmas dalību valstīs. Uh, Krīzes apstākļos mēs zinām, ka ir veiktas veiksmīgas eh, darba tirgus reformas, piemēram, īstermiņa darbs, kas eh, ļāva cilvēkiem saglabāt darba vietas. Lai uzņēmumi varētu radīt darba vietas eh, un saglabāt tās, ir jāpieņem dažādi pasākumi. Un, ja mēs skatāmies uz pēdējo ESAO um, um, prog prognozēm, tad uh, um, būtu būtiski samazināt darba spēka izmaksas. Cilvēki ir jāiesaist aktīvā darba tirgu. Protams, ka sociālās aizsardzības sistēmām ir jādod atbalsts tiem, kas šobrīd nestrādā, un tomēr vajadzētu arī aktīvi motivizēt, motivēt cilvēkus un meklēt jaunu darbu. Un tas ir tas, kā jau es iepriekš teicu, tas iesaist elastrošības princips, arī aktīvas darba tirgus politikas, ilgtspējīgu uh, un iekļaujošu uh, mūža izglītību un citas lietas. Kā jau mans kolēģis to minēja, Eiropas uh, sociālajie partneri, mēs no šīs puses esam aktīvi darbojušies šajā jomā, um, vienojoties par uh, ietver nolīgumu par iekļaujošiem darba tirgiem. Tas stimulē sociālajiem partneriem nacionālā līmenī kopā strādāt, lai veidotu vairāk iekļaujošus darba tirgus. Uh, Mēs atzīstam, ka tas ir ļoti būtiski, lai veicinātu ekonomisko attīstību, sociālo kohēziju un uh, lai uh, iesaistītu individuālus darbiniekus. Un šis nolīgums ir veidots, lai tiem cilvēkiem, kas saskars ar grūtībām, lai viņi varētu Uh, piekļūt darba tirgumu, bet lai viņi tur arī paliktu un turpinātu strādāt. Runājot par minimāliem ieņēmumiem, mēs, protams, vienojamies, ka mm, esam viensprāts, ka minimālie ieņēmumi ir priekšnosacījums, lai cilvēks varētu dzīvot cilvēka cienīgu dzīvi. Kā jau tas ir uzsvērts 2010. gadā sociālās aizsardzības ziņojumā, gandrīz visām dalību valstīm ir kaut kādas minimālā ieņēmuma schēmas. Uh, Tas ir, eh, lai palīdzētu īstermiņā. Ziņojums norāda arī uz atšķirībām dalību valstīs starp šādām schēmām un eh, tiek pievērsta uzmanība, lai eh, šādas schēmas nekavētu cilvēkus meklēt darbu. Un visbeidzot, tikai viens komentārs par ieviešanu. Mēs uzskatām, ka atkārtā koordinācijas metoda joprojām ir vispiemērotākais mehānisms Eiropas Savienības līmenī, lai apkarot nabadzību un so sociālo izstumtību. Ir jāpainās arī ar labāko praksi starp dalību valstīm. Tam vajadzētu veicināt dalību valstu spēju risināt šos jautājumus. Euh, Paldies! Tad. Uh asociāciju vārdā divi runātāji. Fintons Farela kungs, kas pārstāv Eiropas pretnabadzības tīklu. Lūdzu, jums vārds. Uh, thank you very much, uh, eh, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, novēlu jums uh, priecīgus svētā Pātrika svētkus un uh, Es eh, pateicos, ka parlaments atzīst šī jautājuma nozīmi un eh, pēdējo gadu laikā parlaments ir eh, sagatavojis vērā ņemams ziņojums par šo tēmu, bet ir svarīgi arī, ka šis ziņojums ir solis tālāk un nevis tikai atkārtotās frāzes, kas ir teiktas agrāk. Uh, Tāpēc mēs mēģināsim nu, sadarboties ar jums tālākajā darbā. Tāpat arī e, tiek turpināta e, aktīvās iesaistīšanās e, rekomendācija. Ir jau sagatavots ziņojums par šīm piedalīšanās schēmām Eiropas līmenī, un uh, ir arī mēģināts izstrādāt kritērijas, pēc kuriem vērtēt šo aktīvo iesaistīšanos, un es ceru, ka jūs uzņems turpinās šo darbu. Es eh, ceru, ka visas grupas parlamentā piedalīsies darbā pie šī ziņojuma, un es aicinātu visus atbalstīt eh, referētu. Eh, tiesības uz atbilstošiem ienākumiem ir pamatiesības un tās nodrošina cilvēka cienīgu dzīvi. Es nezinu, cik no jums ir bijis jālieto šī uh, schēma, bet uh, man tā bija ļoti svarīga, kad man to iznāca lietot. Varbūt uh, šī minimālā schēma nebija adekvāta, bet uh, vismaz es kaut ko saņēmu un tāpēc uh, varēja eh, dzīvot sabiedrībā. Tātad šīs schēmas ir eh, pamattiesība aizsardzība. Ir eh, svarīgi, lai mēs saprastu, par ko mēs runājam. Šī klasiskā schēma ir tāda, ka domāt cilvēkiem, kas var strādāt, bet nevar atrast darbu. Un es domāju, ka tad šajos apstākļos visiem šiem cilvēkiem būtu jāsaņem uh, Uh, atbalsts. Mēs jau dzirdējām agrāk, ka Francijā uh, šī sistēma ir pieejama tikai cilvēkiem no 25 gadiem, un tas nebūtu pieņemams. Būtu arī jāveicina uh, šī minimālā ienākuma schēma, lai tā aptvērtu lielāku daļu no dzīves, lai būtu atbilstošas pensijas un arī bērnu uzturnauda. nauda. Šeit mēs runājam par minimālo e, ienākuma e, lomu cīņā pret nabadzību un palīdzībā iesaistīties sabiedrībā. E, šis minimālais ienākums ir mehānisms gan mazināt, gan arī, lai nepieļaut nabadzību. Es esmu daudz strādājis ar cilvēkiem, kas ir bijuši ļoti tālu no darba tirgus, un man nekad nav bijis problēma ar cilvēku motivēšanu, lai viņi iesaistītos darba tirgu, bet bieži viņiem nav līdzekļu. Tātad adekvāts minimālais ienākums arī palīdz eh, spēt šo eh, soli un eh, iegūt labu darbu. Mēs krīzes laikā arī redzējām, cik svarīgs ir šis minimālais ienākums kā ekonomiskais stabilizators šīs e, schēmas e, ne tikai palīdz cilvēkiem, kas saņem šos ienākumus, bet arī stabilizē sabiedrību. Arī e, šāda loma ir pienācīgam minimālajam ienākumam. Mēs arī zinām, ka pienācīgs minimālais ienākums palīdz veidot vienlīdzīgāku sabiedrību, un vienlīdzīgāka sabiedrība ir labāka visiem, ieskaitot nabadzīgos. Tātad mums ir šeit jārunā par to, ka atbilstoši minimālais ienākums ir labāks visai sabiedrībai un būtu jāpārvar negatīvie stereotipi, kas bieži ir saistīti ar uh, šīm uh, minimālā ienākuma schēmām. Uh, Man ir daži detalizēti priešlikumi, un eh, tie būs pieejami rakstiski, jo man nebūs laika visus tos apskatīt debatēs. Bet ir eh, svarīgi pateikt, ka darbs jau ir padarīts eh, pie jautājuma, kas ir atbilstoši minimālais ienākums. Un mēs arī zinām, ka šie 60% šis minimālais ienākums ir rādītājs, pēc kura ir jāvērtē minimālo ienākumu atbilstība. Un ir vairākas eh, budžeta metodoloģijas, kas arī palīdz noteikt minimālos ienākumus. Tātad minimālā ienākuma atbilstība saistās arī ar to, kādi pakalpojumi cilvēkam ir pieejami. Un eh, arī kādas ir iespējas eh, saņemt labu darbu. Uh, vajadzētu ieteikt eh, direktīvu par atbilstošiem minimāliem ienākumiem, un mums ir priekšlikumi par to, kādai ir jābūt eh, šai direktīvai. Tas nenozīmē, ka visām valstīm būs viens modelis, bet katrai valstī ir jāstrādā pie šī atbilstošā minimālā ienākuma. Uh, Un, eh, ja mēs varēsim to atzīt mūsu ziņojumā, tad eh, tas būs liels solis uz priekšu. Es gribētu vēlreiz tikai uzsvērt, ka mēs eh, mēģinām panākt, lai būtu reāls darbs pēc aktīvās iekļaušanas rekomendācijas. Un lai tā tiktu, lai šī rekomendācija tiktu ieviesta un uh, mēs mēģināsim arī panākt, lai šis jūsu ziņojums ieteiktu direktīvu par adekvātiem minimāliem ienākumiem. Paldies! Nu, Paldies! Tagad uh, esam uzklausījuši mūsu viesus. Sākam diskusijas. Atvainojiet, saka priekšsādātāji. Rostanti Pupo. Eiropas sociālās platformas vārdā. Protams, jums arī sešas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Es tātad atstāju savus bērnus trešdienā, lai ierastos pie jums, un tāpēc paldies, ka varat izteikties. Sociālā uh, platforma apkopo 40 uh, Eiropas tīklus. Tie ir cilvēki, kas dzīvo nabadzībā, sievietes un uh, vecāku cilvēku, un ir tiešām liela vienprātība par to, cik svarīgi ir minimālu ieņēmumi, un tāpēc ir eh, šāds konsens par šādu instrumentu. Un eh, mēs atbalstām to, ka tagad būs ziņojums, kur parlaments sagatavo par šo tematu, bet vēl viena lieta, eh, tātad gribu teikt piecas lietas. Pirmkārt, ir jāatgriežas pie mērķa. Kāda ir mūsu apņemšanās eh, Eiropas un nacionāla līmenī iznīdēt nabadzību. Tas ir pirmais jautājums, jo minimālie ieņēmumi ir instruments, bet kas ir jāapsver, ir vai mēs tiešām esam apņēmīgi, pietiekami apņēmīgi īstenot šo mērķi. Mēs redzam nabadzības skaidrs - 80 miljonu uh, cilvēku Eiropā dzīvo nabadzībā. Tā ir visa Vācija. Un uh, bērni ir daudz, kas dzīvo nabadzībā. Tātad vai mēs tiešām esam apņēmīgi šeit kaut ko mainīt? Un ļoti pozitīva ziņa nāk no 2020. gada stratēģijas, kurā tiek teikts, ka viens no pieciem galvenajiem mērķiem turpmākajā desmitgadē ir uh, nabadzības uh, apkarošana. Un es domāju, ka tas ir labs solis uz priekšu. Tātad pateikt, kā sabiedrība mēs nevaram attīstīties uh, Eh, tātad runājot par pētniecību, attīstību, jauninājumiem. Eh, tas ir jādara, bet ir arī jācīnās pret nabadzību, un tas ir tas, ko mēs tiešām atbalstām. Uh, Šobrīd mums ir komisijas priekšlikums, un es gribētu aicināt eh, Eiropas parlamenta deputātus atbalstīt šī mērķa saglabāšanu, jo dalībvalsts mēnešu beigās diskutēs, un es eh, gribētu zināt, ko jūs varat izdarīt, lai saglabātu šo apņemšanās līmeni un lai saglabātu šo nabadzības apkarošanas mērķi un indikātoru, kas tur piedaras, kas arī ir ļoti svarīgs. Otrā lieta. Tad, kad ir mērķis, eh, tad eh, mēs zinām, kur ir tie instrumenti, kas darbojas. Mēs zinām, kā samazināt nabadzību. Un viens no instrumentiem ir minimālie ieņēmumi. Un figurēdo kundze minēja arī sabiedriskos pakalpojumus, pieveslības aprūpēji, advekātas pensijas. Mēs zinām, kā to izdarīt. Un mēs to esam darījuši uh, ilgus gadus, jo ja mēs uh, salīdzinām pagātnē un tagad nabadzības līmeņus, mēs redzam, ka progress ir panākts un ko mēs eh, vēl atbalstām eh, krīzes apstākļos tagad mēs atzīstam, kas ir bijuši šie sociālie stabilizatori. Pirmo reizi mēs redzam, ka sociālās aizsardzības sistēmas tiešām ir palīdzējuši cilvēkiem krīzē. Tas pats attiecas uz minimālajiem ieņēmumiem, kas eh, var saglabāt minimālu patēriņu līmeni sabiedrībā. Un tas man otrais uh, punkts, ko es gribētu jums teikt, deputāti. Uh, kā mēs varam neminēt sociālos stabilizātors krīzes vidū. Tas tiek minēts vakar, tas tika minēts pagājuši gadu, un tagad mēs atkal tos aizmirstam. Mums taču vajadzētu tos atkal eh, pieminēt, kā mēs varam neskatīt eh, to ilgtspējību, runājot par nākotnes reformām. Mums ir jānodrošina, ka tas turpin darboties arī nākotnē. Uh, Un tas ir otrais punkts, kas ir saistīts ar šo ziņojumu un ar jūsu lomu kā Eiropas parlamentam. Treškārt, darba apstākļi. Lordēla kungs tam pieskārās. Es domāju, ka tas, kas mūs ļoti satrauc, ir tas, ka darba apstākļi pasliktinās. Un tas ietekmē eh, ļoti būtiski cilvēkus, kas dzīvo no minimālajiem ieņēmumiem. Daudziem cilvēkiem ir nedrošas darba vietas, viņi nesaņem eh, bezdarba eh, pabalstus pēc tam, un viņiem uzreiz ir jāiekļūst šajā minimālajā ieņēmuma schēmā. Tātad šīs ļoti zemās algas nozīmē uh, ka šī te aktivizācijas politika, tātad visiem ir jāmeklē darbs, nevar tikai dzīvot uz sociālo palīdzību, tas nozīmē, ka uh, algas samazinās, minimāli ieņēmumi samazinās un cilvēki vienkārši nevar savilkt galus kopā. Tātad mēs nevaram pat uh, izvilkt šos cilvēkus no nabadzības. Tātad ir jānodrošina uh, ieņēmumu uh, līmenis, jānodrošina nodarbinātības uh, darbvietu kvalitāte. Uh, Un e, šis te negatīvisms saistībā ar sociālo palīdzību, tad, tad cilvēki ir kā tādi noziedznieki, kas dzīvo uz valsts rēķinu, kas nemeklē darbu, bet e, ja jūs strādājat e, ar minimālo algu, viņi nevar samaksāt nodokļus, un tātad mums ļoti rūpīgi, uzmanīgi jāizturās pret šiem cilvēkiem, kas dzīvo no sociālās palīdzības. Uh, Tad, tad jārunā par darba vietu kvalitāti, un mums ir žēl, ka 2020. gada stratēģijā šis nav viens no galvenajiem mērķiem. Ir tāda vienprietība, jā, uh, ir jārada darba vietas, bet bieži vien radītās darba vietas nav kvalitatīvas darba vietas. Varbūt, ka Eiropā doma par to varētu padomāt. Un visbeidzot par līdztiesību. Figredo kundze, jūs teicāt, ka uh, Uh, jāskata sabiedrības grupas, jo tās uh, šīs problēmas skar atšķirīgā veidā. Sievietes. Ir daudzas uh, mātes, kas audzina savus bērnus viens pašas, un viņi dzīvo nabadzībā, un tas ir tas jautājums par darba vietu kvalitāti. Uh, Tas nozīmē, ka sabiedrībā nevar dzīvot, ja nav divas algas, ja nav divi cilvēki. Tātad ar vienu cilvēku algu nepietiek, un cilvēki, kas ir vieni paši, audzina bērnus, viņi nevar izdzīvot, un tas mums ir jāņem vērā, jo cilvēki šķiras, cilvēki audzina bērnus viens pašs un tā tālāk. Uh, Un tas, ko jūs teicāt, ka ir pārāk daudz deklarāciju, un mēs varētu domāt par diskrimināciju, par, es atvainojos par direktīvu, bija pretdiskriminācijas direktīva, un tas darbojas. Tad tiek pievērsta uzmanība vienam jautājumam, un tas koncentrē mūsu pūliņus. Paldies! Paldies, tagad pievērsīsimies vispārējai diskusijai. Lindas kundze vārds. Yes, thank you. And... Paldies, un. Es priecājos visus šeit redzēt. Daži no jums jau strādā ilgi pie, gadiem ilgi pie šī jautājuma, un tad, tad mēs atgriežamies atkal pie šī paša jautājuma. Atcerēsimies 2007. gada ziņojumu, kur tika aicināts ieviest minimālos uh, eh, ienākums, kas būtu cilvēku cienīgi, bet mēs vēl aizvien nesam sasnieguši šo līmeni ir atšķirības starp minimāliem ienākumiem un minimālo algu, un daudzi jauč šos divus jēdzienus. Ir svarīgi runāt par minimāliem ienākumiem un minimālo algu, kas ir uh, divi dažādi jēdzieni. Iepriekš mēs runājām par uh, šo koordināciju eh, pretnabadzības tīklā. Un es gribētu zināt tagad no jums, vai šī atvērtākas koordinācijas eh, metode nav bijusi veiksmīga, vai mēs varam kaut ko ar to sasniegt tagad vismaz sociālajā eh, nozarē es redzu, ka rezultāts nav bijis tāds, kāds ir gaidīts, tātad kā mēs varam e, sasniegt šo rezultātu. Tagad jūs runājat par direktīvu, kur nebūtu teikts, ka visām dalībvalstīm ir kaut kāds vienots modelis, un es arī piekrītu, bet e, es domāju, varbūt e, mēs tagad tuvojamies šim vienotajai sistēmai. Mēs nenoteiksim visām valstīm vienādas ienākumus, bet ir eh, jābūt eh, kaut kādai eh, sistēmai, kas darbojas. Jūs minējāt preddiskriminācijas direktīvu, kas tagad ir iestrēgusi padomē. Es gribētu zināt no jums, ja mēs pieņemam šādu direktīvu par minimāliem ienākumiem nākotnē, uh, tad eh, kāds būs atbalsts no ministru padomas? Vai šī direktīva iestrēgs eh, padomē tāpat kā preddiskriminācijas eh, direktīva? Un vai pat, ja mēs aicināsim pieņemt šo direktīvu, vai reizē ar to mums uh, būs e, šī atvērtās koordinācijas metode vai kaut kas cits, vai arī mums vajadzēs tikai gaidīt, e, kamēr padome pieņem šo direktīvu. Paldies jums visiem par piedalīšanos. Koferātī kungs, pēc tam Higgins kungs. Grazie Presidente. Le osservazioni della collega Figueiredo sono molto. Paldies. Es domāju, ka Figueiredo kundzes e, komentāri bija ļoti liederīgi, bet vajadzētu neaizmirst, ka mēs eh, apspriežam jautājumu, kurš jau ir skatīts eh, ilgu laiku, bet eh, pēdējā, pēdējo divu gadu krīze vienkārši liek to skaidrāk saredzēt. Vai ir kaut kādi pieņemami atrisinājumi īsā laikā šai krīzei, kas ietekmē Eiropas Savienību. Mums eh, vajadzētu eh, varbūt apsvērt eh, kaut kādus pasākumus, pasākumus dažādās nozarēs pret šo krīzi. Ja nebūs ātra, uh, Eh, ekonomikas atveseļošanās, eh, tad eh, sociālās problēmas kļūs smagākas, jo valdībām nebūs resursu un cilvēkiem būs vajadzības. 2020. gada stratēģija mēģina atkal iekustināt eh, Eiropas ekonomiku. Bet eh, es domāju, ka mums ir jā, apskata situācija, kāda tā ir. Es domāju, ka pirmā eh, nozara, kas atgūsies no krīzes, uh, Tātad eh, cilvēkiem ir jāsaņem palīdzība, eh, eh, lai iegūtu darbu, bet ja viņi nestrādā, tad nav daudz iespēju, kā viņiem palīdzēt. Tātad minimālās algas krīzes laikā var būt eh, instruments, lai aizsargātu eh, šos eh, cilvēkus, kas ir visneaizsargāti pret krīzi, kas nekad nav strādājuši un kas ir zaudējuši darbu. Dažādās valstīs stāvoklis ir dažāds, jo daži ir, dažas valsts ir ieguldījušas lielus līdzekļus sociālajā stabilizācijā bet eh, citas eh, neņem eh, vērā cilvēku dzīves apstākļus laikā, kad cilvēki nestrādā. Mums vajadzētu nodrošināt, lai visu valdību rīcībā būtu vienādi instrumenti, kas palīdzētu uh, jo gal galā pieauga krīzes ietekmēto cilvēku skaits. Tad ir vēl viens eh, jautājums ir par eh, sliktiem eh, darbiem. Šodien ir cilvēki, kas strādā, sevišķi sievietes, kurām ir darbs, bet nav pietiekoši daudz ienākumu, lai pārvarētu nabadzības slieksni. Uh, Tā tad eh, šodien nav vairs jābūt bezdarbniekam, lai būtu nabaks. Eh, statistika rāda, ka šie nabadzīgie strādājošie viņi eh, strādā darba Viņi nāk no eh, maz eh, apmaksātu eh, strādājošo ģimenēm un vajadzētu šeit ieguldīt apmācībā, lai varētu no šī loka izkļūt. Tāpat arī ir cilvēki, kam nav ģimenes ienākumu un viņi ir atkarīgi no palīdzības. Ja mēs runājam par palīdzību mums vajadzētu domāt ne tikai, eh, cik lielām cilvēku skaitam eh, tiek eh, palīdzēts, bet arī par kvalitāti. Daudziem vienīgais ceļš uz priekšu ir palīdzība, kas atļauj dzīvot pienācīgi. Paldies! Uh, um, briefly, uh, uh chair, Paldies ļoti īsi, jo mums ir maz laika. Es eh, nezinu, eh, ko eh, Eiropa pārstāv, bet es zinu, ka visā Eiropā liels, lielie uzņēmumi ir pret šo minimālo garantiju līmeni, un viņi apšauba pat minimālos līmeņus, eh, eh, minimālos dzīves līmeni eh, strādājošiem, kāds ir šīs starptautiskās kapitālismu krīzes dēļ. Un viņi uzskata, ka minimālie maksājumi ir jāsamazina. Tas tiek apgalvots īrijā, to apgalvo uzņēmēji. Tāpat viņi apgalvo, ka minimālās algas eh, strādniekiem ir jāsamazina, un eh, šie abi jautājumi ir saistīti. Eh, samazināt bezdarbu un sam, pabalstu un samazināt minimālo algu. Tālāk, tajā pašā laikā Eiropas Savienībā šim investīciju fondiem ir atļauts radīt haosu, piemēram, Grieķijā. Un Grieķijas valdība eh, faktiski darbojas pret šo strādājošo interesēm. Tāda ir eh, realitāte Eiropas Savienībā. Vēl pēdējais, ko es gribēju minēt par pensijām Es domāju, ka pēc nostrādātas, pēc nostrādāta mūža uh, vajadzētu uh, saņemt uh, pienācīgu pensiju piemērotā vecumā. Tā ir jābūt pamatvērtībai, bet tagad Eiropā arī lielie uzņēmumi apšauba šo civilizācijas pamatvērtību. Un tagad jau, piemēram, uh, Eh, pieaug pensijas vecums līdz 68 gadiem, tad jau drīz cilvēks vairs dzīves laikā nevarēs saņemt pensiju. Tāda ir realitāte tagad Eiropā. Un uh, arotbiedrību uh, organizācija, jā, ir organizācijas, kas iesniedz apelācijas parlamentam un komisijai, bet Es domāju, ka parlaments un komisija ir šie labie neoliberāļi, kas atbalsta lielos uh, uzņēmumus. Tā tad uh, es domāju, ka šī tendence būtu jāaptur, šī tendence uz nabadzību un dzīves līmeņa samazināšanu. Paldies! Paldies, Higgins kungam, vai vēl kāds vēlas uzstāties? Liekas, ka nē. Došu vēl minūti katram no viesiem, lai noslēgtu šo pirmo figurēdo kundzes ziņojumu izskatīšanas raundu, pēc tam došu vārdu referentē. Tātad uh, pirmais runātājs Lurdēla. Paldies, priekšstādājs kundze. Es uh, gribētu Higgins kungam teikt, ka neesmu pārāk liberāls tas, ko mēs prasam, to es jau teicu, ir nodarbinātības kvalitāte. Un vēl viens punkts vēlos uzsvērt, un tas man ir aisa bažas, tika runāts, jo es ļoti labi zinu par šo diskusiju, par iemaksu samazināšanu, lai radītu darba vietas. Bet iemaksu samazināšana nekad nav radījusi darba vietas. Tas uh, rada tādas ļoti plašs ļauns uh, sekas, un ļoti nozīmīgi ir tas, ka tas samazina resursus iemaksai, nodokļiem un tā tālāk, tos nepieciešamos resursus, lai radītu šo uh, minimālo ienākumu. Mēs nekad neesam runājuši, teiksim, par minimālo, bet arī par tādu cienīgu ienākumu, bet būsim uzmanīgi. Mm, no. Nu, Neģērbsim kraklu nost vienam, lai uzvilkt otram. Tik runāts par dažādiem izņēmumiem tā tālāk, bet gluži otrādi ir jāatrod jauni avoti, jauni līdzekļi, lai uh, mūsu ambīcijas finansētu, tāpat kā finanšu pakalpojumiem, bankām un visam pārējiem. Es esmu ļoti, ļoti strikts šajā jautājumā. Paldies, nākošā Rebeka Smita. Es atbildēšu uz eh, komentāru, kas bija adresēts tieši biznesa jūrā. Vienkārši paskaidrojot, mēs pasām no 40 federācijām un mēs eh, pasām gan eh, mazos, gan vidējos, gan lielos uzņēmums. No mēs biznesa jūrā līmenī neap neapšaubam eh, ienākumu līmeni. Mēs prasam, lai būtu līdzsvars starp valsts finansēm. Es domāju, ka nevar noliegt, ka tās ir kritiskā līmenī un eh, efektīvu eh, sociālās palīdzības sistēmu. Mēs neatsākāmies no minimālajām ienākumu schēmām bet mums ir svarīgi, un tas ir arī minēts sociālās iekļaušanas ziņojumā, ka ir jāpalīdz cilvēkam atgriezties darba e, tirgu, lai tad mēs varētu maksāt e, tiem, kas neatrodas darba tirgu. Tāpat, kā es teicu agrāk, mēs arī uh, uzskatām, ka mums ir ļoti labs instruments šī atvērtā koordinācija, kā mainīt, eh, kā apmainīties pieredzi starp dalību valstīm, bet es domāju, šī metode ir labāk jāizmanto. Man nav tāda ātra risinājuma, kā to izdarīt, bet mums vajadzētu to vēlreiz pārdomāt, jo tā ir labākā, kas mums ir. Paldies! Nākošais runātājs, lūdzu. Thank you very much. First, we don't believe. Paldies. Mēs nedomājam, ka eh, mēs esam izgāzušies, jo pašlaik diskusijas par atvērto iekļaušanu un minimāliem ienākumiem turpinās. Mēs nebijām pietiekuši spēcīgi, jo politiskā situācija un Lisabonas līguma dienas kārtības neļāva eh, pabeigt šo darbu. Uh, Bet tagad 2020. gada stratēģija atkal varētu dot eh, politisko prioritāti šai eh, stratēģijai. Pašlaik, es domāju, mums ir jāskatās, eh, kā turpināt šo cīņu pret nabadzību. Tātad es gribētu aicināt, lai šogad mēs turpinātu darbu šajā virzienā. Bija jautājums par resursiem. Uh, Tātad jau sociālās eh, apdrošināšanas iemaksas, šie izdevumi atgriežas ekonomikā, tātad tie nav izdevumi, tā ir investīcija. Un otrkārt eh, ir jābūt atbilstošai palīdzībai. Eh, tas nav jautājums par līdzsvaru. Ir cilvēkiem jābūt tādiem ienākumiem, lai viņi varētu cienīgi dzīvot, un līdzsvaru mēs varam meklēt augšējos slāņos. Paldies! Madam. Paldies. Tagad uh, Dipupo kundze. Donc, en fait, sur les, les trois points soulevés en Par uh, trim punktiem, lai runātu par tiem vienā minūtē, nu, par izaugsmu un pārējais sekos, nē, tā tas nav. Es domāju, ka sektori, kuros uh, mēs redzam attīstību, uh, sektoros, kuros ir izaugsmi, viņi nav. Uh, radījuši darbvietas, nav samazinājuši uh, nabadzību un tā tālāk. Tagad ir jāpievēršas uh, darbībai, mums ir jāstrādā arī krīzes laikā. Tas ir pirmais vēstījums. Otrais. Attiecībā uz direktīvu. Jā, patiesi ir jāapzinās, ka ir 24 eh, valsts no 27, kurām ir kaut kas kā minimālais ienākums. Tātad um, trīs valstīs nekā nav. Nu, Bulgārija, Grieķija un Itālija. Tātad es domāju, ka nu jau ir tā, tāds konsens. Treškārt. Jāstrādā pie jautājuma, kā šo uh, minimālo ienākumu definēt neviest uh, cilvēki, kas, kuriem nav darba, vai viņiem ir iespēja izglītībai, mēs runājam par elastrošumu, par iespēju apmācīties, lai, uh, vai arī iespējām doties uz kādu citu vietu, lai tur rastu darbu, un arī patērēt. To nedrīkst par zemu novērtēt. ASV mēs redzam, ka nauda tiek dota krīzes laikā un nauda tiek iztērēta. Tā nav kapitalizēta, tā atgriežas atkal ekonomikā, un es domāju, ka tas ir ļoti nozīmīgi. Paldies, atvainojiet, ka esmu tik strikta, jo mums ir ļoti ierobežots laiks. Figuredo kundze došu jums vārdu, bet tikai pasvītrošu to, cik aktuāls ir jautājums, par kuru mēs diskutējam Un tādēļ, ka esam šajos apstākļos, ko raksturo krīze, un arī šo politisko cīņu laikā, kuras redzam jūsu ziņojumā. Jāsver, kā stratēģija 2020 ir formulējis šos piecus mērķus, un to starp arī nabadzības apkarošana ar Andoru kungu komisārus diskutējāt. Un ekofina sanāksme, kas vakar tikās tā secinājumi ir ļoti uh, eh, bažsraizoši, jo uh, angliski nolasīšos uh, eh, secinājums un uh, tie atsakās uh, zināmā mērtā no nabadzības uh, samazināšanas mērķiem, kādus formulēja komisija un kas arī bija mm, kritizēti. Ir jāapsver. Uh, iespējamā sociālās iekļaušanas mērķa uh, apsvēršana. Mēs paši, um, zinot šos publicētos bezdarba skaidrļus, kas pasliktinās, un ECOFIN uh, sanāksmi, kas runā par šiem jautājumiem un uh, nekonsultējas, teiksim, ar partneriem, tas ir uh, patiesi, tas raisa mūsos pašus. Es domāju, ka jūs ziņojumā. Uh, tam būtu arī jātiek iesaistītam. Tātad jums vārds, lai noslēgtu diskusijas. Lūdzu. Muito obrigada, <clears throat> tem toda a razão, senhora Presidente. Nós vamos ter aqui uma batalha. Paldies. Protams, mums būs ļoti grūta politiska cīņa, mēs to visi zinām. Uh, un daži no klātesošajiem jau pirms desmit gadiem bija kopā ar mani līdzīgā cīņā, kur mēs eh, mēģinājām eh, atbalstīt Lisabonas stratēģiju. Mēs zinājām, ka lai gan mēs nepanāksim visu, ko mēs vēlamies, bija eh, skaidrs, ka priekšlikums bija nepietiekams, bet uh, tas bija toreiz. Uh, tagad mums ir vēl grūtāk. Mums uh, būs jācīnās par to pašu otrreiz un mēs esam izdarījuši kaut kādas secinājumus no pagātnes, un ir daži komentāri no manas puses. Es gribētu atgādināt, ka organizācijas eh, tikās un Eiropa parlaments un komisija tās eh, uzklausīja, bet eh, padome pagrieza muguru, kā tikko mūsu priekšsēdētāji atgādināja. Un, ja mēs runājam par ekofinu secinājumiem, tad šī ir ļoti grūta cīņa, bet mums ir jāturpina. es mēģināšu ņemt vērā visus jūsu viedokļus, un ja jums ir rakstiski paziņojumi, tad jūs mums varētu uh, iesniegt kopijas, jo uh, tad uh, būs mums vieglāk ņemt visu vērā un panākt vienprātību šajā sarežģītajā jautājumā. Ir svarīgi realizēt šo makroekonomisko un finansu politiku un stāvoklis ir smags. Ja mēs e, tikai turpināsim runāt par šo cīņu pret budžeta deficītu, lai tas samazinātos līdz 3% uz 2013. gadu, tad mēs nevarēsim samazināt nabadzību. No otras puses ir e, svarīgi, e, lai valsts finanses tiktu saglabātas, bet eh, eh, kā tad mēs saglabāsim sabiedrību? Mēs nevaram turpināt eh, palielināt nabadzību šeit Eiropas Savienībā. Es domāju, ka būs tālākas diskusijas, mums būs citas iespējas apskatīt sīkāk šos jautājumus, bet Tātad svarīgākais ir uh, ilgtspējīga sabiedrība. Ilgtspējīgai sabiedrībai būtu jābūt svarīgākai nekā ilgtspējīgām sabiedriskām finansēm. Protams, jāpanāk ir vienošanās priekšsē. Paldies, referents kundze. Protams, ka jauna viedokļa apmaiņa būs 27. aprīlī un pēc tam um, arī grozījuma iesēkšanas datums. 19. nu burtiski tādā a, telegrāfu stilā. Man ir jāreprezentē korporatīvā un sociāla atbildības starptautisko tirdzniecības nolīgumu ietveros. Atzinums Inta komitejai. Viņi mūs informē vēstules veidā. Ir jābūt formālam atzinumam, bet nu, tas nav īpaši labi procedūra. Jūs zinat, kāda ir noteikumi, tie ir praktiski drastiski. Uh, neesiet pārsteigti, ja grozījuma veidā es uh, pagarināšu tos priekšlikumus, kurus es šodien jums izteikšu. Mūsu komitejas vārdā es domāju, ka šis atbild, sociālās atbildības koncepts ir ļoti nozīmīgs, jo tas ir tāds ļoti būtisks un uh, tas stiprina uzņēmums viņu eksporta spējā. Uh, un tas arī veido mūsu sociālo modeli. Mūsu izpratnē jārunā par to, ka ir jābūt sociālajam dialogam starp visām iesaistītajām pusēm, lai šis koncepts varētu attīstīties. Un ir, protams, arī diskusijas, jo uh, jāzina, vai šis sociālās atbildības koncepts var pārveidoties likumdošanas um, darbā lai arī sākotnēji brīvprātīgi tas ir. Domāju, ka šī starptautiskā dimensija mūsu skatījumā tas arī ir veids no vienas puses, kā cīnīties uh, pret uh, nelegālo darbu un uh, nodokļu nemaksāšanu. Mūsu uzņēmumu, kas uh, strādā un kas strādā ārvalstīs, uh, tām jāizturas atbildīgi, jāievēro tie koncepti, kādus tās uh, Eh, īsteno arī um, Eiropas Savienībā. Saraksts ir ļoti garš, bet brīdī, kad mēs uh, skatīsim Orīkunga ziņojumu, mums arī būs iespēja uh, skatīt, kā šis koncepts ir ietverts uh, nodarbinātības pamatlīnijās, un es domāju, ka tas būs arī veids, kā saistīt šo ziņojumu, ko Inta komitejā izstrādās un stratēģija uh, 2020. gadam. Nu, tie tie elementi, kurus es šeit gribu uzsvērt, lai sāktu diskusiju. Un es uh, piedāvāju tagad sākt diskusiju, dodot vārdu liberāļu grupai, Cecīlija Vikštroms kundze, lūdzu. Merci, madame la, pres, la présidente. Thank you very much. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Šī ir pirmā reize, ka es piedalos šīs komitejas sēdās maizstājai, bet tā ir arī pirmā reize, kad es runāšu zviedriski. Tā kā, ja jūs nevēlaties doties šajā uh, valodas uh, piedzīvojumā, tad lūdzu uzlieciet austiņas. Dragan, den fret interesant. Tātad šis ir ļoti interesants atzinuma projekts. Korporatīvā sociālā atbildība ir ļoti būtiska visiem, gan uzņēmiem, gan visai sabiedrībai kopumā. Mums vajadzētu atcerēties, ka mēs nevaram uh, ar likumdošanas palīdzību veidot korporatīvo sociālo atbildību. Tikpat uh, neiespējami ir uh, dot cilvēkiem darbu, ir neiespējami runāt šajā komitejā, ja cilvēki visapkārt runā, sarunājuši savā starpā. Paldies! Un tā tad ir tiešām uh, sarežģīti runāt, ja kāds kaut kur blakus uh, sarunājas. Jā, bet mēs varam vēlāk to darīt. korporatīvā sociālā atbildība var dot konkurencē priekšrocība Eiropai var radīt konkurēt spēju, bet tajā pašā veidā, ka mēs nevaram radīt darba vietas, tad mēs ar likumdošanas akcijiem nevaram uh, vienkārši izveidot uh, korporatīvo sociālo atbildību, jeb CSR Eiropas Savienībai uh, nevajadzētu pieņemt likumdošanas aktus par šo jautājumu, un tāpēc esmu nedaudz satrauksies par um, dažiem punktiem šajā atzinuma projektā, kur tiek uh, aicināti CSR pasākumi likumdošanas izpratnē, un ka komisijai vajadzētu saistošākus uh, pasākums Eiropas uzņēmumiem, kas būtu efektīvi, kas tieši vai netieši varētu uh, nest augļus Tas nozīmē, ka jaunatīstības valstīm uh, varētu uzlikt uh, zināms pienākums. Un, protams, ir arī šis te jautājums par to, ko var darīt papildus valstu likumdošanai. Protams, es atbalstu uh, korporatīvo sociālo atbildību, bet uh, caurskatāmībai un uh, brīvai tirzniecībai ir jābūt svarīgākiem jautājumiem. Mēs nevaram CSR izmantot kā protekcionismu uh, instrumentus. Ir cilvēki Eiropas Savienībā, kuri uzskata, ka CSR uh, var tieši atbaidīt uh, investors no jaunatīstības valstīm, jo ir ļoti sarežģīti nodrošināt, piemēram, to, ka ir pilnīgi atbilstoši darba apstākļi. Un tās tātad ir lietas, par kurām mums, uh, ar kurām mums jābūt ļoti piesardzīgiem. Merci beaucoup. Paldies. Un prieks, ka jūs esat ieradušies eh, šajā komitejas sēdē un izsakāties. Uh, Ir divi runātāji, kas ir pieteikušies, un uh, um, Ričards Hauits un pēc tam Serkas Kons. Paldies, priekšsādātājs kundze. Es negribu to atņemt no uh, sava runāšanas laika nākamajā sesijā. Uh, Eh, paldies jums par atbalstu. Un eh, ir bijuši ziņojumi par Cēsaru arī iepriekšējos parlamentos, un tāpēc man eh, tiešām interesē šis jautājums. Vajadzētu atgādināt, ka šis ir atzinums par korporatīvo atbildību Runājot par jūsu projektu, es tiešām atbalstu to, ko jūs sakāt par uh, piektajā pantā, po, ka jāiesaist visi interesētās puses un arī A apsvērumā ir ļoti būtiski uh, punkti. Man patīk korporatīvās sociālās uh, atbildības definīcija, kas ir ISO, bet varbūt šis ir jautājums par tūs, tūkojumu šeit ir rakstīts help human rights, tātad e, cilvēktiesības ir jārespektē, nevis e, kaut kam jāpalīdz. Tas ir e, likums, kas ir jāievēro. Runājot par grozījumiem, es domāju, ka mums vairāk vajadzētu pievērsties tirzniecības jautājumiem. Uh, Man eh, ļoti interesē SAO vadlīnijas par starptautiskiem uzņēmiem, kur ir galvenie darba standarti, un ir svarīgi, lai mēs tam pievērstos. Un tam ir jābūt tirzniecības nolīgumos iekļautam, un eh, tam ir jābūt nosacījumam, dodot atbalstu investīcijām un tā tālāk. Un um, tam vajadzētu, tad mums vajadzētu um, atzīt šīs eh, SAO vadlīnijas, un tas Eiropas valstīm varētu dot iespēju stiprināt savu startautisko aspektu. Tātad, protams, eh, Eiropas Savienībai ir jāatbalsta tirzniecība un sadarbība, bet eh, jānodrošina, protams, arī ir zināmi standarti cilvēktiesību vidas un citās jomās. Um, Es labprāt sadarbošos ar jums un paldies par paveikto darbu. Sarkas kungs un pēc tam Koferatī kungs. Sí, eh, yo he pedido la palabra porque al oír que no se puede legislar. Jā, es pieteicos, lai runātu par šo jautājumu. Lai teikt, ka nu vienkārši idejas nevar pārvērst likumos, piemēram, cilvēktiesību jautājumu. Jā, šajā jomā ir iespējama likumdošana varbūt vajadzētu iesniegt grozījumu, proti par to, ka sociālā atbildība uzņēmumos eh, nevar aizstāt saistības, eh, kādas ir eh, formulētas starptautiskos līgumos un arī starptautiskās starporganizācijas dokumentos. Tātad šī sociālā atbildība uzņēmumos ir kaut kas papildus. Tas, kas ir iespējams papildus Un šīs pamata apņemšanās un saistības tās tiek saglabātas. Viss tas, kas ir nepieciešams, lai nu, tā saprātīgus sadarbotos, tiek saglabāts. Tagad koferatīkums. Paldies, priekšsēdētājs. Domāju, ka jūs darāt ļoti interesantu darbu, īpaši ņemot vērā šo līdzinējo diskusiju. Uh, Līdz šim sociālā atbildība bija brīvprātīga no uzņēmuma puses, bet eh, es domāju, ka ar reputāciju vien nepietiek. Ir daži uzņēmumi, kas ir eh, uzrakstījuši ļoti daudz skaistu vārdu par sociālo atbildību un tajā pašā laikā piesārņojuši Ziemeļjūru, jo viņu tankūģi bija ļoti nedroši. Tāpat arī ir valstis, kur tiek lietots bērnu darbs. Mēs eh, varam apspriest, kā ievies šo atbildību, bet uh, to nevajadzētu uh, aprobežot tikai ar pašreizējiem mehānismiem. Ir vajadzīgi standarti un ir jāpiedalās uh, dažādām grupām, lai redzētu, kā panākt šo atbildību. Paldies komisijas pārstāvs lūdzu. Donc c'est deux minutes. Jums nebūs vairāk laika nekā parlamenta deputātiem, tātad divas minūtes lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze, esmu no eh, nodarbinātības ģenerāla direktorāta. Es gribētu vienkārši iziet cauri eh, šiem te ieteikumiem, kas ir atzinumā, un varbūt arī pāris paskaidrojums sniegt no komisijas puses. Pirmkārt, jūsu eh, CSR definīcija punktā ir uh, Uh, kā, tā kā korporatīvā sociāla atbildība ir jēdziens, ar ko uzņēmumi iekļauj sociālos un vidas jautājumus savā uzņēmdarbībā un sadarbībā ar interesētām pusēm, mēs gribētu pievienot, uh, kas ir papildus likumdošanai, tātad, kā jau citi šovakar šeit teica. D punktā tur ir mina, minēts nelegāls darbs un izvairīšanās no nodokļu. Uh, maksāšanas, tās ir eh, jebkurā veidā nelegālas darbības, un tāpēc eh, tās ir jārisina jebkādā veidā, un CSR šeit nav eh, atbilstošais aspekts. Trešais punkts - CSR būtu jātiecina uz tādām jaunām lom, jomām, kā darba organizācija, vienlīgīgas iespējas un sociālā integrācija. Šeit droši vien ir domāts ārpus Eiropas Savienības, jo Eiropas Savienībā šie jautājumi lielākajā daļā gadījumu uh, jau tiek risināti no CSR perspektīvas. Ceturtais punkts. Jūs aicināt eh, tiesību aktus apstiprināt CSR pasākums. Kas attiec uz komisiju, tad nav šobrīd uz galda neviens priekšlikums, kas saistītos ar CSR. Sestais punkts - Eiropas darba padomes eh, loma. Uzņēma padomēm ir bijusi loma, protams, ka tā ir iesaistīta labākajā praksē, bet ne tikai šīs padomas to dara, bet saskaņā ar mūsu informāciju ir uh, arī laba uh, korporatīvā sociāla atbildība, kas no, tiek īstenot citādā veidā. Septītais punkts izveidot saistošākus uz, prasības tiem uz, Eiropas uzņēmiem, kas darbojas jaunatīstības valstīs, tieši vai izmantojot apakšuzņēmējus. Patiesībā komisija uh, runā par tirdzniecības nolīgumiem starp valstīm, tātad aicināt veidot saistošus nolīgumus, noteikumus par uh, nolīgumiem, tas nav īsti atbilstoši un atkal saistoši likumdošanas akti. Gribu teikt, ka komisija šobrīd nevar neko iesniegt likumdošanas veidā. Um, euh, Jā, divās minūtēs atbildēšu. Es atgādināšu, ka šis uh, viedoklis ir par tirdzniecību. Ne tik daudz par to, kas ir Eiropas Savienībā, bet kā mūsu multinacionālajiem uzņēmiem, uh, kuriem ir uh, māc uzņēmums Eiropas Savienībā un kā viņi e, gūst labumu ārpus Eiropas Savienības un kāda ir viņu attieksme. Un ir e, dažkārt lietas, nu, kur darbība nav tik ļoti veiksmīga. Par nelegālo darbu un uh, nodokļu nemaksāšanu. Ja Eiropas Savienībā ir likumi, kas tiek piemēroti, tad, kad šie uzņēmumi darbojas ārvalstīs, tad uh, šis at sociālās atbildības jautājums, uh, koncepts ir spēkā. Man uh, birojā um, visu laiku ierodas cilvēki, kas uh, uh, stāsta, kā mūsu uzņēmumi uh, rīkojas valstīs, kur tām ir raktuvs vai arī fabrikas. Viņi nerespektē uzņēmumu noteikums, kādi ir jāievēro šeit un visas šīs starptautiskās diskusijas. Mums būs iespējas diskutēt par to, um, runāt par Hovitkongu uz ziņojumu pēc pāris sekundēm. Uh, Eiropas Savienībā mm, mēs visu laiku runājam par normām, par sociālām un vidas normām. Mēs gribētu, lai, piemēram, Dohas saruna raundā par to tika runāts, un mēs nevaram prasīt no citiem pielietot mūsu konceptus, un mūsu uzņēmumi, kas ir ārvalstīs, nepielieto šos principus. Tieši tas ir tas jautājums. Punkts, kurus jūs nosaucāt, par to tiks eh, daudz diskutēts un jautājums, kur ir sociāla atbildība uzņēmumiem un kur ir likumdošanas darbs. Man jau bija iespēja uh, diskutēt ar komisijas pārstāvjiem. Priecāšos par diskusiju turpinājumu. Jā, patiesi, sociālā atbildība uzņēmumiem līdz šim ir bijusi izstrādāta kā arguments. Es domāju, ka Fratīkungs par to runāja. Kā reputācijas jautājums uzņēmumam. Un es uh, atsaucos uz totālu uzņēmumu Birmānijā, un viņi nekad uh, nav tik daudz, teiksim, naudas uh, tērējuši reklāmai par to, kā viņi ievēro cilvēktiesības, bet um, viņa darbība Birmāni, Birmā ir cita Mjanmā. Un kā likumdevējiem mums ir jāsaista jāsāk diskusijas, kas runā par atbildību no vienas puses uzņēmumos un pārvaldību. Un es domāju, ka pārvaldību uzņēmumos mēs a, progresēsim a, neatgādinot šos likumdošanas uzdevumus. Tās ir diskusijas, un mēs turpināsim tās a, vairāk ilgāk. Nerunāšu tikai vēl par jautājumu. Vai tirdzniecībā ir saistība tikai valsts valsts līmenī? Nē ir dažādas grāmatvedības normas, un mēs zinām, ka uh, uzņēmumiem var uh, neļaut uh, konsolidēt viņa, uh, viņa gūto pēļņu vietā, kur ir viņu uh, mītne, un uh, novērst to, ka viņu grāmatvedība tiek veikta tur, kur tiek nacionālai resursi kādā valstī eksploatēti. Tas nav tikai tirdzniecības jautājums. Es atvainojos par šo telegrāfisko stilu, bet. Uh, šeit pārtrauksim mūsu diskusijas par šo punktu. Mums būs iespējas atgriezties pie tām diskusiju, diskutēt par grozījumiem. Grozījumus var iesniegt līdz 26. martam 12. un mēs diskutēsim 27. aprīlī. Balsojums 28. aprīlī. Tagad pēdējais darba kārtības punkts dodu vārdu uh, Rihardam Havita kungam. Viņš iepazīstinās ar savu atzinumu par cilvēktiesībām, sociālajiem un vidas standartiem starptautisko tirdzniecības nolīgumu ietvaros. 34 grozījumi ir iesniegti un gaidām jūsu vārdus, gaidām jūsu skaidrojumu par to, ko var teikt par šiem grozījumiem. Lūdzu, jums vārds referenta. Paldies. Es skatos uz laiku, tātad es neatkārtošu visu savu ziņojumu, tikai eh, īsumā es pārskatīšu un mēģināsim noskaidrot, kur mēs varam atrast vienošanos. Daži ir mani paša grozījumi. Es esmu mēģinājis oriģinālajā projektā panākt, lai viss, kas eh, būtu politika, tiktu iekļauts. Tātad eh, papildus grozījumi tikai ilustratīvi vai paskaidrojoši. Eh, tie nemainīja pamatu politiku, piemēram, par šo no, šauri jautājumu vai par īzijas, Āzijas tīģeriem. Tātad šie ir tādi ilustratīvi piemēri vienīgais ir mans 25. grozījums, kur ir daudz eh, sīkāk aprakstīts, kā būtu jānotiek sūdzību izskatīšanai. Tātad sākotnējā atbild uz priekšlikumiem. Eh, tātad es eh, esmu gatavs pieņemt grozījumus, tātad grozījumus par uh, piespiešanu. Tur bija daži neskaidri jautājumi. Mums eh, bija sākotnējā viedokļa apmaiņa. Un es domāju, mums būtu tas arī daļai pārklājas ar man 24. grozījumu. Es esmu vīlais 5., 15., 29. un 32. grozījumā. Tur par 5. būs grūti atrast kompromisu Es e, nevarēju īsti saprast e, šeit priekšlikuma iesniedzēju domu gājienu, tad par 29. par vietējo likumu ievērošanu, es nezinu, kas ar to ir domāts. Tātad no pasaules tīrniecības viedokļa organizācijas e, pasaules tirdzniecības organizācijas viedoklis ir tāds, ka vispār nekāda diskusija nebūs par šo nodarbinātības standartu. Es uh, atbalstu uh, priekšlikumu iesniedzēju nostāju Kolumbijas un Eiropas tiesas lēmumu jautājumā, bet es nezinu, vai to varēs atrisināt šajā dokumentā. Tātad es esmu mēģinājis uh, ievērot gomā ziņojumu tēmu tā tad arī eh, bija daži redakcijas labojumi par pārkāpumiem un atsaucas uz Lisabonas līgumiem, tie ir pieņemami, es nezinu, bija ļoti interesants grozījums eh, par eh, šo bērnu darbu, ko es gribētu arī dzirdēt paskaidrojumu, tad es to varētu pieņemt. Paldies! Paldies, paldies uh, par uh, skaidrojumu. Tagad Harkins kundze. Eh, Madam Chairperson, eh, thank you. Paldies, eh, Haudkungs, par labo vērtējumu un es piekrītu, ka daži jūsu grozījumi īpaši 25. paskaidro sākotnējo tekstu un es to atbalstītu, jo dažreiz uh, mēs lietojam tādus formulējumus, kas ir visai neskaidri un jums ir izdevies tos precizēt. Jūsu paša grozījumu es atbalstītu, ja ne visus, tad varbūt lielāko daļu. Un es priecājos, ka jūs atbalstījāt dažus manus grozījumus, tātad īpaši par Latīņu Amerikas reģionu Man patīk jūsu vērtējums manam grozījumam par sesto punktu. Mēs to varam apskatīt vēlāk. Es domāju, es atbalstītu lielāko daļu grozījumu. Es piekrītu arī dažiem grozījumiem, īpaši 30. Tātad par 32. un 29. grozījumu es īsti nezinu, kas ar tiem ir domāts, un es gribētu Varbūt, e, ja ziņām iesniedzējs varētu paskaidrot, ko viņš grib sasniegt ar šiem grozījumiem. Paldies! Paldies! E, tagad e, Higinkungs. Jā, pavisam īsi, jo laiks vairs nav daudz. Kolumbijas jautājumam nepieskaršos, to mēs jau apspriedām iepriekš ļoti plaši, bet viens punkts, ko gribēju pieminēt Havid kungam, ir uh, par to, eh, kā var pārbaudīt, eh, vai kādas korporācijas vai uzņēmumi ievēro eh, sociālos un vidas standartus, kā tā to deklarē. Un tas vienmēr ir sarežģīti, jo uh, bieži un atkārtotā veidā uh, mēs uh, dzirdam eh, kopienu un strādnieku pārstāvis no valstīm, ar kurām Eiropas Savienībā ir tiesniecība, kur nāk klajā ar ļoti nopietniem uh, apvainojumiem, un viņiem ir arī uh, pierādījumi un informācija. Un tad to visu vienkārši noliedz šie te uzņēmumi. Tātad jautājums par to, kā var pārbaudīt. Un Havitkungs cenšas to atrisināt. 8. pantā. Tātad ar neatkarīgu ekspertu lēmumiem par eh, sūdzībām attiecībā uz sociālajām problēmām. Manuprāt, tas ir izšķirīgi svarīgi, lai būtu uh, strādnieki un eh, vietējās kopienas organizācijas, kas uh, problēmu gadījumos uh, būtu cieši iesaistītas uh, sūdzību izmeklēšanā un, eh, ja tiek pieņemt kaut kādi lēmumi par to. Paldies, cik saprotu, komisija vēlas uzteikties Orhamsko. Um, Just, uh... Paldies, pāris komentāri. Neatkārtošu, ko mēs jau agrāk teicām saistībā ar šo atzinumu projektu. Mēs noteikti atbalstām nodarbinātības komitejas iesaisti. Uh, Virkne no iebildēm, kuras mēs izteicām agrāk, joprojām ir spēkā, jo īpaši atsauce uz PTO uh, līguma pantiem. Tikai daži punkti, kurus gribēju pieminēt. Grozījumi, kas attiecas uz trešo pantu, kur ir runa par uh, konsultācijām ar pilsonisko sabiedrību. Uh, Mūsuprāt, labāk būtu atsaukties uz sociālajiem partneriem, nevis iesaistītajām pusēm. Sociālajie partneri iekļauj arī arotbiedrības, bet arī, protams, uzņēmējs, no, no nu, darba devējs. Atsaucoties uz piekto pantu, mēs jau agrāk teicām, un tagad to gribu atkārtot, ka tas ir tāds vispārīgs viedoklis par tiesniecības politiku, un mēs domājam, ka nav piemēroti atsaukties uz konkrētām lietām un konkrētām valstīm. Uh, konkrēti jautājumi ir jāapspriež atsevišķi, ņemot vērā katras lietas īpatnības, un tas ir jādara atsevišķi. Un es zinu, ka varbūt, ka to varētu izņemt ārā. Tad pāris punkti, kas ir saistīti ar SAO vadlīnijām un par to la labprātīgo raksturu, to jūs tikko apspriedāt par CSR. Uh, Uh, ka šīs ir labprātīgas vadlīnijas 7. Uh, panta grozīmos mēs dodam priekšroku 24. pantam, kas piemin šīs vadlīnijas. 8. pantā tā vietā, lai runātu par neatkarīgu ekspertu lēmumiem, šeit varētu būt uh, neatkarīgu ekspertu ziņojumi, tas varētu būt labāks formulējums, tātad reports. Uh, Kasler kungs nav šeit, viņš nevar izteikties par savu 29. un 32. grozījumu, bet tie ietver jau komisijas iepriekš teikto, sakot, ka atbilstība nacionālajiem darba likumdošanas standartiem nav uh, iekļauta kā uh, opcija. Mēs uh, sagaidām, ka nacionālā darba likumdošana tiek ievērota vienmēr. Uh, nevis tikai kaut kādā noteiktā jomā. Desmitajā pantā gribu uzsvērt, ka eh, subsīdija definīcija PTO atbilst uh, Eiropas Savienības subsīdija definīcijai, tātad es neredzu šeit vajadzību to mainīt. 34. grozījums par bērnu darbu. Tas ir ļoti uh, svarīgs jautājums, kā jūs zināt, tad uh, ir darba dokuments tieši par šo jautājumu komisijā, un šī komiteja būs tā parlamentā, kas skatīs šo darbu dokumentu. Un tāpēc es gribētu ieteikt šo konkrēto punktu drīzāk skatīt, diskutējot par šo darba dokumentu no komisijas. Paldies, tagad referents. Thank you. Um, uh... Paldies, uh, Arkins kundze. Lūdzu man izskatīt par 17. grozījumu. Uh, tātad par Latīņu Ameriku. Viņa vienkārši dzirdēja, ko komisija teica, ka komisija negribētu gribēt nekādas atsaucas uz valstīm. Es nezinu, kāpēc varbūt eh, to parlaments varētu izlemt, uz ko mēs atsauksimies. Es nezinu, vai komisijai šeit vajadzētu mums dot tādas ieteikumus, bet ko es gribētu teikt uh, Harkin kundzei un komisijai, tad eh, šis ziņojums ir ļoti rūpīgi veidots, un šeit nav vieta varbūt skaidrot, kādam uz kuram ir politiskie uzskati, bet eh, tātad, ja mūsu pašu ietekmes vērtējumā kaut kas ir teikts par valstis, varbūt, ka tur būtu vērts tās minēt. Un es eh, nožēloju, ka komisija gribētu izņemt šo atsauci. Tātad par vārdiem par šo atsaucu uz Latīņu Amerikas reģionu. Es gribētu eh, ļoti precīzi šeit atspogļot faktus. Eh, komisijas pārstāvs jau teica, kāda iemesla dēļ, tā kā varbūt šeit mēs varam noskatīties atrast kādu kompromisu. Eh, tā tad eh, Higgins eh, un mani pašu un arī vēl citi grozījumi ir ļoti saderīgi. Es domāju, mēs panāksim tur ar kompromisu šajā jautājumā. Attiecībā uz Eiropas komisiju es priecājos, ka viņi piedāvā savus grozījumus, lai gan Bet Pasaules tirdzniecības organizācijas eh, teiktais nav svētie raksti. Un eh, interpretācijas var būt dažādas. Eh, piemēram, Eiropas komisijas pārstāvjiem ir šodien noteikti interpretācija, bet Mēs eh, arī varam jums atgādināt, kā ir varbūt citas interpretācijas, un nu, ir citi cilvēki, kas tās pārstāv, un arī tās būtu jāņem vērā. Par eh, sociālajiem partneriem es piekrītu. Tālāk es domāju, ka komisija ir eh, atzinusi, ka es esmu par šīm OECD vadlīnijām, es vēl esmu gatavs uz sarunām. Uh, tālāk par kastes eh, un grozījumiem vispār eh, izņemt visas atsauces uz eh, valstu darba standartiem un vispār visas diskusijas par darba standartiem. Es domāju, tas ir galēji, tā ir galēji tāda pieeja. Tad tālāk uzstāšanās uh, laikā tika minēts, ka uh, viņi uh, organizācija atbalsta šos darbu standārtus. 32. Es domāju, ka komisijai varbūt nepatīk interpretācija, bet uh, tur ir arī ņemt runāts par diskusiju pasaules tirdzniecības organizācijā. Daudz uzskata, ka Pasaules tirdzniecības organizācija jāapvieno starptautisko darbu organizāciju. Es tā neuzskatu, bet mums eh, vajadzētu vispirms izskatīt šos grozījumus, pirms tos atbalstīt vai neatbalstīt. Tā tad es gribētu pateikties eh, komisijai par eh, tās viedokli šodien. Paldies referentam, par, mm, paldies par jūsu skaidrojumu, jo es teikšu, ka es esmu pietiekami pārsteigta Komisija ir aicināta uzstāties mūsu sēdē kā eksperts un uh, likumdošanas iniciators. Nu, nevis uh, komisārs, bet uh, ģenerāldirektorāta pārstāvs. Un mēs uh, nepiedalāmies uh, ekspertu vai grupu darbā, tad, kad uh, runājam par delģēto likumdošanu. Bet šīs apmaiņas mērķis, es uh, gribu to teikt par divām uzstāšanās reizēm, kom, ko komisija veica pēcpusdienā. Mums ir nepieciešama šī tehniskā ekspertīze, lai mēs būtu uz pareizā ceļa juridiskā bāzē un lai zinātu, ko komisija domā. Bet tas nevar būt tā, ka tas ir tāds politisks izvērtējums. Uh, tam, ko uh, referents vai parlamentārietis ir izstrādājis. E, ievērot politiskos mērķus vai likumdošanas iniciatīvas, kādas ir šim parlamentam. Es ļoti strikt to saku, tā ir pirmā reize, kad es kā šajā amatā to saku. Ģenerāla direktorātā e, ar nodarbinātību, iekšē tirgus un citos, viņi to zina, jo komisija tad, kad tā piedalās mūsu darbos, tās nav mērķis ir sniegt e, politiski izmēr, izvērtējumu tam. Uh, darbam, kā deputāti e, veic savu darbu. Paldies par ekspertīzi, ko jūs sniedzāt mūsu diskusijām. Tas ir, tas ir e, nozīmīgi, bet nedošu jums vārdu, jo mūsu darba laiks ir e, izpēj, iztecējis. Mēs esam pabeiguši mūsu darbus un pieņemsim Hovita kunga atzinuma mūsu sēdē 28. aprīlī nākošā tikšanās reizē.